Okay, you know, we are very, really running out of time, so now... Jā, mums jau uh, tiešām sāk pietrūkt laika. Nu, apsēdieties, kolēģi, mums jāsāk darbs. Mums ir bijusi tiešām ļoti auglīga un gara koordinātora sanāksme. Esam pieņēmuši pārsteidzoši daudz lēmumu šajā sanāksmē. Ar kolēģiem esam lieliski pastrādājuši. Un es, um, nu, ierosinu sākt uh, tagad izskatīt darba kārtību. Vispirms jāapstiprina darba kārtība, pēc tam jāapstiprina 24. septembra sanāksmes protokols. Tagad vārds Mārijas kungam. Paldies pavisam īsti priekšsēdētājs kundze. Es uh, konsultējos ar sekretariātu. Uh, un lūdzu iekļaut uh, protokolā EKR priekšlikumu par Vācijas uh, maksātajām kara reparācijām, un es tikai vēlējos pievērst uzmanību šim jautājumam, pēc tam sīkāk izrunāsim to ar sekretariātu. Jā, priekšsēdētāja, jā, mēs izdarīsim atbilstošu grozījumu protokolā. Uh, Tagad ceturtais darba kārtības punkts priekšsēdētāju paziņojumu. Patiesībā man nav nekādu paziņojumu, es tikai gribu teikt, ka esmu devusies uz Kipru, kā šīs komitejas uh, vadītāji, mums bija lielisks tikšanās un prese plaši atspoguļoja manu vizīti, bet, nu, par to es varu pastāstīt arī vēlāk, ja kādam tas interesē. Vai kāds vēlas kaut ko iekļaut darba kārtībā papildus, ja nē, tad. Uh, Tagad nākamais punkts - koordinātori pieņemtie lēmumi. Mēs esam pieņēmuši daudzus lēmumus, kas ir ļoti liederīgi uh, mums uh, palīdzēs mūsu turpmākā darbā. Esam apstiprinājuši daudzas, daudzas lietas, cenšos tagad atkā atcerēties visu to, ko mēs esam nolēmuši. Tātad iecēlām referentus vai jāizskata visi punkti Tātad mēs sagatavosim ziņojumu par mūsu komitejas 2014. gada darbu. Tā būs Lichtenbergers kungs no S&D, tālāk ziņojums par Eiropas ombuda darbu sadarbībā ar Libe komiteju saskaņā reglamenta 55 pantu, tā būs atbildīgā likumdošanas komiteja, tālāk mēs iecēlām ref atzinuma sagatavošanu par uh, monitoringu ziņojumu par Eiropas Savienības tiesību aktu izpildu 2014. gadā, un arī būs jāsagatavo atzinums AFKO komitejai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Uh, un joprojām ALDE un EKR nav vienojušās par to, kur iecels referentu, bet ir cerība, ka tiks panākta džentelmeniska vienošanās, jo abām politiskām grupām ir seši punkti saskaņā ar dehonta sistēmu. Mēs arī apspriedām uh, trešo sārakstu, uh, un panācām par to vienošanos, tātad tas ir nepieņēmamo lūgumu rakstu saraksts, ko sagatavos uh, prezidentūras ģenerāla direktorāts. Tāpat mēs arī apstiprinājām rekomendāciju grozīšanas procedūru. Beidzot ir apstiprināts arī uh, interneta portāls, un tas tiks izmēģināts trīs mēnešu laikā, un šie trīs mēneši saskana arī ar pirmo fāzi portāla darbībā. Un pārējie jautājumi bija jāatliek uz vēlāku laiku. Un vēl viens steidzams jautājums tika pieprasīts steidzamības kārtā izskatīt jautājumu par bērniem, bērnu aizsardzību, to lūdza ETP grupa, tātad bērnu aizsardzību bērnu nolaupīšanu, un mēs vienojāmies, kā attiecībā uz bērniem mēs vienmēr izmantosim pātrināto procedūru. Tie bija man, mani paziņojumi par koordinātoru sanāksmes lēmumiem. Zālē atrodas ar Eiropas komisijas pārstāvis šodien, un tagad pāriesim pie, pie lūguma rakstu izskatīšanas pēc komisijas atzinuma vai citu dokumentu saņemšanas. Tagad uh, lūgumraks 0393. Es jautāju, vai Dēvids Petrī atrodas šobrīd zālē. Vai Alejandro da Campo kungs ir zālē? Ļoti labi vai Valkes kungs ir zālē un Tomson kungs ir zālē? Nē. Tomson kunga nav, bet jūs visi, mēs visus uh, sirsnīgi sveicam. Nu, tad sāksim ar Valkes kungu, nē, Del, Del Campo kungs pirmais. Nu, jā, mums bija tāda sarežģīta sanāksme, mēs tā jūtamies nedaudz apjukuši. Labrīt, paldies priekšsēdētājs kundze, esmu Spānis un esmu darbojies kā jurists un nodokļu konsultants vairāk nekā 20 gadus. 2013. gadā nolēmu iesniegt sūdzību pret Spāniju Eiropas komisijā, jo ir noteikta prasība, ka nodokļu iestādēm jādeklarē īpašumi un tiesības ārvalsts valstīs, un tas ir pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un Spānijas konstitūciju. Spānijā šobrīd vienīgie noziegumu, uz ko neatiecas noilgums, vai šis noilgums ir bezgalīgs, ir genocīds, terorisms, un kopš 2012. gada ir uh, Uh, saulaicīga ārvalstīs uh, piedarošo īpašumu nedeklarēšana, izmantojot 720. formulāru. Piemēram, varbūt, ka kādam piedar dzīvoklis vai uh, Vācijā vai Anglijā vai ir kāds bankas konts ārzemēs, un ja šīs 720. formulārs netiek iesniegts pirms noteiktā termiņa, tad var piemērot 5-10 uh, tūkstošu eiro naudas sodu, un varbūt šajā kontā ir tikai 60 tūkstoši eiro, piemēram. Vēl sliktāk Uh, Spānijas valdība var uzskatīt visus šos aktīvus, kas uh, pilsonim piedara ārzemēs, par nedeklarētiem ienākumiem. Un šeit nav paredzēts nekāds noilgums. Tas nozīmē, ka valsts var noteikt 40-50% nodokli šiem īpašumiem, un turklāt, ja uh, netiek iesniegt deklarācijas savulaikus, tad var noteikt vēl 40% soda naudu. Līdz ar to um, par nodokļu nemaksāšanas gadījumā šī atbildība beidzas pēc 4-5 gadiem, bet tas neatiecās uz ārze, ārvalstīs piedarošajiem īpašumiem. Tas nozīmē, ka tas tiek pielīdzināts šis fakts būtībā uh, kara noziegumam un ir iespējams valdībai visu konfiscēt un noteikt smagas sankcijas. Šis jaunais likums atceļ uh, noilgumu kā uh, un pārkāp juridisko noteiktību. Ir jau pieņemti Eiropas Savienības tiesas nolēmumi, kas pieļauj pagarināt noilguma periodu bet šajā gadījumā Spānija ir nevis pagarinājusi no ilgumu, bet vispār to atcēlusi attiecībā uz šādiem nodarījumiem. Un kā nodokļu konsultants esmu ticies ar daudziem cilvēkiem, kur ir nonākuši šādā situācijā, kur ir aizmirsuši iesniegt šo deklarāciju. Un ar šo jauno uh, mm, no, normu ir ļoti augsti sodi noteikti un daudzi mm, pastāvīgie iedzīvotāji, kas nav Spānijas pilsoņi, ir nolēmuši bēgt prom, burtiski aizbēgt no šīs valsts, jo viņiem piedara īpašums eh, citās valstīs. Es uzskatu, ka šis jaunais likums pārkāp Eiropas Savienības tiesību aktus, ierobežējot brīvu personu kustību un uh, Mm, kapitāla apriti, un tādēļ ir jāprasa, lai šis līgums tiktu vai nu atcelts, vai būtiski grozīts. Paldies! Tagad Antonijs Valke. Paldies, priekšsādātāji, labrīt! Mani sauc Antonijs Valks, es esmu Britu un Bēģijas pilsonis. Es arī vadu uh, organizāciju EU Rights Clinic, kas ir kop projekts, ko organizē uh, Gents universitāte un pilsoņu uh, rīcības dienas, kas ir nevalstiska organizācija. Un mēs uh, palīdzam Spānijas pilsoņiem cīnīties pret uh, tiesību pārkāpumiem, it īpaši īpašuma jomā. Un uh, ir izskanējušas nopietnas bažas par šiem, uh, šīm normām, kas attiecas uz uh, taksu, re, uh, es atvainojos, uz uh, Spānijas nodokļu rezidentiem, uh, ārzemēs piedarošu īpašumu deklarēšanu. Pirmkārt, eh, de facto tiek radīta atšķirība attieksme pret īpašumu, kas personai piedara Spānijā un ārpus Spānijas. Ir jādeklarē tikai tie īpašumi, kas piedara personai ārpus Spānijas teritorijas. Tātad šeit ir atšķirīga attieksme uh, pret investoriem Spānijā un uh, Spānijas rezidentiem, kam ir investīcijas ārvalstīs. Un šeit patiesībā šī situācija skar uh, vairāk nekā miljonu Eiropas Savienības pilsoņu, kas pastāvīgi dzīvo Spānijā šie noteikumi ir diskriminējoši. Ja no vienas puses uh, palūkojas uz to, kādi sodi ir noteikti par uh, novēlotu deklarācijas iesniegšanu par šiem īpašumiem, tad šie sodi ir daudz bargāki nekā uh, attiecībā uz uh, Spānijas uh, vietējo nodokļu deklarāciju novēlotu vai nepareizi iesniegšanu par uh, šo 720. formulāru mazākais sots ir 1500 eiro, bet uh, par Spānijas nodokļu deklarācijas neiesniegšanu par īpašumiem Spānijā šis sots ir tikai 100 eiro. Līdz ar eh, to mēs uzskatām, ka šis, eh, šī norma nesamērīgi vairāk skar eh, Eiropas Savienības pilsoņus, kas pastāvīgi dzīvo Spānijā, nekā Spānijas pilsoņus, jo tieši šiem rezidentiem ir daudz lielāka varbūtība, ka viņiem piedara īpašums ārvalstīs, jo Spānijā dzīvo liels skaits pensionāru no citām Eiropas Savienības valstīm. Tāpat mēs uzskatām, ka šī norma ierobežo kapitāla brīvu apli aprit. Eiropas Savienības tiesa uh, ir uh, norādījusi, ka dalību valstu normas, ko, kas uh, rada nelabvēlīgāku attieksmi pret kapitālu pārvietošanos Eiropas Savienībā nekā valsts iekšienē, ir uzskatāmas par brīvas kapitāla aprites ierobežojumu. Un uh, šī norma varētu būt arī uh, kā barjēra eh, pārobežu investīciju ieplūdē Spānijā, jo ir jāņem vērā, ka ir augstāki sodi, paredzēt augstākas administratīvās izmaksas. Līdz ar to ir arī noteikti, tātad ne tikai lielāki sodi, bet arī stingrāki termiņi attiecībā uz nodokļu deklarāciju iesniegšanu. 720 tās deklarācijas iesniegšanai šis termiņš marta beigas, bet parastām deklarācijām Spānijā ir cits termiņš. Līdz ar to, ja ir kāds Spānijas rezidents, kas ir investējis Bēļģijas uh, investīciju produktos, tad uh, attiecībā uz uh, šo ieguldījumu Bēļģijā Eh, dokumenti būs pieejami Beļģijā tikai maijā, bet eh, š, tas nozīmē, ka deklarācijas iesniegšanas termiņš Spānijā jau būs nokavēts, kaut gan šie dokumenti Beļģijā vēl nebūs uh, pieejami šajā laikā. Mēs tāpat arī esam vērsušies Eiropas komisijā ar sūdzību par šīm normām un uh, lūguši izvērtēt situāciju. Mēs uzskatām, ka šie ka ir jābūt spēkā vienādiem noteikumiem uz ieguldījumiem gan Spānijā, gan ārpus tās. Ja normu mērķis ir vērsties pret nodokļu nemaksāšanu, tad mēs uzskatām, ka šīs normas ir pārāk stingras un nesamērīgas, jo tās attiecas tikai uz ieguldījumiem ārpus Spānijas. Ja mērķis tiešām ir cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, tad šīm normām būtu jātiec uz visiem īpašumiem, ne tikai uz īpašumiem, kas atrodas ārzemēs. Tāpat ir arī paustas bāžas par to, kā šīs deklarācijas tiek apstrādātas, jo pašreiz tiek uh, izvērtēta iespēja izveidot tādu kā izbraukšanas nodokli, ja personas vairs nevēlās būt rezidenti Spānijā un kļūt par nodokļu rezidentiem citur, tad viņiem būtu jāmaksā īpašs nodoklis. Un uh, mēs uzskatām, ka šīs normas varētu novest vēl pie citu negodīgu, uh, netaisnīgu normu pieņemšanas. Uh, mēs uzskatām, ka minēto iemeslu dēļ šīs, uh, šī lieta būtu jāizvērtē. Mēs pateicamies komisijai par to, ka tā ir uzsākus to darbu priekšsēdētāji. Paldies! Tiešām šī lieta ir ļoti interesanta un varu apliecināt jums un zālē esošiem deputātiem, ka esam saņēmuši daudzus lūgumu rakstus par šo jautājumu un ka tas interesē ļoti daudzus Eiropas Savienības pilsoņus. Un, uh, Eh, šī sanāksme tiek pārraidīta internetā. Es zinu, ka šobrīd mūsu sanāksmē seko daudz pilsoņu. Es sveicu visus mūsu skatītājus un būtībā šī ir vienīgā parlamenta komiteja, kura tieši sadarbojas ar pilsoņiem, eh, risinot jautājumus, kas pilsoņiem tiešām ir būtiski. Un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvē Luīzai Marijai Tivrīzī. Un pēc tam būs iespēja deputātiem uzdot jautājumus. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, esmu Rīsa Sivrišs. Pārstāvu šodien komisiju, runājot par šīm lūgumu rakstiem, kas ir mūsu priekšā. Vispirms runāšu par parlamentāro izmeklēšanu. No Eh, ko komisija varas informēt, pamatoties uz saņemtu informāciju, un tad centīšos rast atbildes uz dotajiem jautājumiem. Tātad pirmām kārtām mm, paldies par iespēju izstāstīt, kāda ir pašreizējā situācija, varam jums apliecināt, ka esam šo jautājumu uztvēruši pēc iespējas nopietnāk. Uh, Un gribam atklātot, atkārtot, ka lūgumbrāks, tāpat kā sūdzības, ir ārkārtīgi bagātīgs informācijas avots komisijai. Tā tieši tā mēs varam identificēt iespējamos Eiropas tiesību aktu pārkāpumus, varam konstatēt, kur tas notiek un varam attiecīgi rīkoties dalību valstīs. Kā iepriekšējos informējām rakstiski, komisijas nolūks. Uh, bija konstatēt, jā, vai šis, šī Spānijas prasība aplikt nodokļiem aktīvs, kas ir ārzemēs, vai šis pienākums tiktu uzlikts visiem nodokļu rezidentiem Spānijā, tātad gan individiem, gan uzņēmumiem, vai te nav kāda diskriminācija? Kamēr nodokļu maksātāji? Maksātājiem pieder tiesiski viņu aktīvi ārzemēs, Mēs uzsācām, uzsākām iepriekšēju izmeklēšanu, pamatojoties uz saņemtu informāciju, sazinājāmies ar Spānijas varas iestādēm vairāk kārt. Mums ir bijušas sanāksmes ar viņiem pat līdz vakardienai. Mm, mūsu, spā, mūsu birojos bija Spānijas varas iestāžu pārstāvi. Jāsaka, dialogs tiešām bija auglīgs, tas ļāva mums noskaidrot, kāds ir tiesību aktu aptvērums Un ir vajadzīgs tāpēc plašāks dialogs, nenoliedzami. Pavisam šis nesen pieņemtais tiesību akts uh, un šis pienākums tika ieviests pavisam nesen, tāpēc nebija nekādas pieredzes komisijas līmenī. Tāpat arī Spānijas vārs iestāžu līmenī nebija skaidrs, kā šis tiesību akts varētu tikt īstenots, kā šis režīms varētu ietekmēt iedzīvotājs, kādas sekas varētu savukārt būt šāda tiesība akta neatbilstīgai īstenošanai, kā visi šie aspekti ietekmētu nodokļu maksātājus. Mēs vēlamies tāpēc pateikties lūgumrakstiesniedzējiem par visiem tiem aspektiem, ko viņi izgaismoja. Jāsaka, tā nav tāda tradicionāla, tas nav tradicionāls lūgumbraks. Mēs parasti pievēršamies kaut kādiem vieniem, vienam nodokļu e, tiesību aktu aspektiem, bet šeit dažādi aspekti tika uh, izgaismoti. Pats likums kā tāds, tā tad vairāk kā viens dienests tika iesaistīts no komisijas puses šajā analīzē. Uh, un tāpēc varbūt arī esam varbūt nedaudz tā aizkavējušies ar lēmu pieņemšanu. Bet gan lubu rakstu iesniedzēji, gan komisija, un tā es runāju par 450 lūgumu rakstu iesniedzējiem, uzskata, ka te varētu tik, nu, nu būt noticis, notikusi Eiropas iesību aktu ierobežošana, bet par saturisko runājot, ir ļoti jāatzīst, ka ir ierobežota harmonizēšana nodokļu jomā. Dalībvalstīm joprojām ir brīvas rokas lemt par to, kā uzlikt nodokļus, kā, uz ko, uz kā uzlikt nodokļus. Viņiem tam vienīgi jāievēro ir tas, ka nodokļiem jātop noteiktiem nediskriminējušā veidā likuma. Mēķis šķiet ir nodrošināt maksājumu drošumu eh, nodokļu maksātājiem Spānijā, deklarējot aktīvus Viņi sniedz informāciju par iepriekšējiem ieņēmumiem, kam, par kuriem būtu bijis jāmaksā varbūt nodoklis, un kā arī par iespējamiem turpmākiem ieņēmumiem, kas varētu tikt pakļaut nodokļiem, no, nu, aplikšanai ar nodokli Spānijā, ņemot vērā, ka viņi ir Spānijas nodokļu maksātājiem. Viena lieta, kam pieskalās viens no lūguma rakstējiem, tas ir, skaidrs, ir tas, ka šis, šī prasība attiec tikai uz aktīviem, kas ir ārpus Spānijas. Nu, varbūt arī tas zināmā mērā ir pamatoti, jo aktīvi, kas ir Spānijā, protams, var tikt vairāk inspicēti no Spānijas varas iestāžu puses, respektīvi tās var pašas konstatēt um, informāciju par bankas kontiem, īpašiem un tā tālāk, bet tā tas nav uz attiecībā uz aktīviem, kas ir ārzemēs. Tāpat laikā, ja tas ir šāds ierobežojums, uh, tad jāatzīst, ka Eiropas kopiena tiesa savos nolumos vairāk kārt ir e, noteicis, ka atsevišķi iemesli var pamatot ierobežojumus, un tieši nodokļu jomā tas ir tā. Tomēr šiem ierobežojumiem ir jābūt proporcionāliem un samērīgiem. Un e, tāpēc tieši šajā jomā šobrīd mēs kā komisijas dienesti, e, nu, sastopamies ar zināmām šābām, respektīvi vai šīs sekas, kas rodas likuma piemērošanā, uh, Ehm, tā, ir samērīgas tiem gadījumiem, kad, piemēram, viena vai otra norma nav tikusi izpildīta. Un esam par šavām, savām šabām informējuši Spānijas varas iestādus Eiropas izmēģinājuma platformas ietvaros. Šobrīd gaidām, vai Spānijas varas iestādes atbildēs uz mūsu jautājumiem. Ja, ja šīs mūsu bažas netiks remdētas, tad mēs varam tālāk pievērsties atsevišķiem jautājumiem. Kas attiec uz lūgumu rakstiesniedzējiem, tad šobrīd komisija izstrādā paziņojumu un mēs sazināmies ar lūgumrakstu iesniedzējiem, lai viņus atbilstīgi informētu par visa veida rīcību un pasākumiem, kas tiek pieņemta attiecībā uz šeit minēto tematu. Un tāpēc mēs šobrīd gatavi esam jau sagatavojuši vēstuli, kurā informējam visus eh, lūgumrakstu iesniedzējus par mūsu secinājumiem un atklājumiem. Šobrīd gan vēl tikai tiek nodrošināts tulkojums, protams, ka mums ir jānodod šī informācija valodā, kādā tik iesniegt lūgumras. Tam varbūt vajadzīgs pāris nedēļas un tā tāpēc gribu teikt, ka lūgumraksta iesniedzēja saņems eh, plašu analīzi, apmēram tādā virzībā, kā es te izklāstīju, un viņiem būs attiecīgi tad iespēja uz to reaģēt vienu mēnešu laikā, tieši tā kā noteikts procedūrā. Un lūk, tāda ir situācija šobrīd. Arī komisijai ir noteikts termiņš kuras ietvaros tā jāinteresē, jāinformē komiteja par to, cik tālu ir noticis darbs pie lūgumraksta. To mēs arī darīsim, darīsim to rakstiski. Ja būs kādas pārmaiņas, līdz šim brīdim par to uzzināsiet. Tas no manas puses arī viss, nu var atbildēt uz jautājumiem, ja tādi vēl rastos. Nu tad uzsāksim debatas. Vispirms Mātokungs. Paldies priekšādātā. Gribu pateikties lūgumrakstu iesniedzējiem par sniegtiem paskaidrojumiem. Paldies arī komisijai par informāciju. Komisija teica, ka, lūk, uh, ir saņemts atbilstīgs atbildes no Spānijas varas iestādēm, kas precizē šos jautājumus, un ir arī skaidrs nodoms un lēmums uh, izrād, atsaucību izrādīt uz sadarbību, un atsaucoties uz pēdējiem komentāriem no komisijas puses, kur teica, ka tās lūk analizē un izmeklē situāciju un pieprasa papildus informāciju, vēlas nodrošināt detalizētu analīzi, kas cerams būs arī pieejama turpmāko pāris nedēļu laikā, un šī informācija pēc tam tik nosūtīta lūgumrakstiesniedzējiem, kas tad lems, ko darīt tālāk. Nu, es domāju, ka tas, ko komisija dara, ir ļoti saprātīgi un pareizi. Šādā veidā, protams, varas iestādēm ir iespēja rīkoties, bet mēs līdz ar to nevēlamies lūgumrakstu slēgt. Es domāju, ka mums arī jālem par to, kā labāk rīkoties tālāk. Varbūt man varētu dot pāris minūtes, lai es varu uh, tad eh, noskaidrot un paskaidrot, kas tad ir šo aktīvu un tiesību lūgumraksta pamatos. Es domāju, ka mēs visi piekrītam, ka tiesību aktu mērķis ir apkarot krāpšanu nodokļu jomā. Mēs zinām, ka atsevišķos gadījumos ir šāda prakse, kuras ietvaros aktīvi tiek pārvietoti uz citām valstīm, tāpat arī ar tiem saistītās tiesības, tā tad ar vien pieaugoša tendence. Uh, Un, ja tas darīts krāpšanas nolūkos, tad tas mums jāapkaro. Tāpēc e, nolūks ir skaidrs. Nolūks ir pārliecināties, ka tie e, iedzīvotāji, kas saskaņā ar Spānijas e, e, tiesību aktiem ir tādi, kam jāmaklā nodokļi šeit, to arī darītu, neatkarīgi no tā, kur atrodas viņu ar nodokli apliekamie aktīvi. Un tāpēc es domāju, kā jau teicu, šī likuma mērķis ir skaidrs, pamatots un labs. Mēs domāju, ka varam tam piekrist. Uh, lasīju no tās informācijas, ko es saņemu, šķiet nekādas diskriminācijas šeit nav. Netiek ierobežot arī kapitāla pārvietošanās brīvība. Skatāmies 65. pantu līgumā. Tad tiek teiks, ka bez jebkādām iepriekšējām atrumām pārvietošanās brīvība nedrīkst tikt ievērota, bet dalībvalstis var piemērot visāda veida nodokļu normas, uh, nodalot to definīcijas par to, kas ir nodokļu maksātājs kā rezidents un e, tas, un kur atrodas šāda rezidenta aktīvi. Tāpēc es šai kontekstā nedomāju, ka šeit pastāv kāda diskriminācija. Es domāju, ka ir salīdzinoši vienkārši uh, iesniegt šādu informāciju, tas noteikti deklarācijas formā. Par privātumu jautājumu runājot, tiesa šķiet jau ir nākus klējā ar virkni no, nolēmumiem e, par šo jomu, un arī šeit es neredzu diskrimināciju dati, kas tiek pieprasīti deklarācijā par ekonomiskiem aktīviem un tiesībām. Uh, nodokļu aplikšanas nolūkos. Protams, ka šādi dati tiek ietverti, pakļauti attiecīgajām tiesību akta normām, un arī šeit ir atsevišķi nolēmumi, kuros attiecīgas normas iekļautas. Tāpēc es domāju, arī šeit nav nekādas pri privātuma tiesību pārkāpšanas. Protams, ka sadarbība ir jānotiek, un mums ir jāpārliecinās, uh, ka tiek aizsargātas vispārīgās intereses. Komisija atsaucās uz ierobežojumiem, jā, atsevišķi ierobežojumi ir jāuzliek, bet tiem jābūt samērīgiem. Un tas arī tas jautājums, kas mums jāpēta. Pēc veiktās analīzes mēs to arī varēsim konstatēt, vai šāda veida ierobežojumi ir samērīgi jeb nē. Mums eh, tātad šis lēmums vēl stāv priekšā. Protams, arī, ka komisija, ņemot vērā šo ziņojumu un saņemto informāciju, eh, varēs pieņemt šo lēmumu un attiecīgajās termiņos, cerams, informācija tiks nosūtīta. Paldies! Tālāk došu vārdu Bodilēs Vājus tālāk. Jā, ja tur aktie. Jā, paldies. Izskatās, ka šeit ir tāda pretruna, jo ja mēs vēlamies izvairīties no nodokļu nemaksāšanas visās valstīs, tad man nav skaidrs, klausoties šajienas diskusijās un skatoties arī vispār Spānijā notiekošajā, es personīgi uzskatu, ka mēs mēģinam cirst, mēs mēģinam skaldīt matus un izvairamies neredzēt ziloni porcelānu veikalā. Atcerēsimies, ka Spānijā korupcija ir ļoti izplatīta un ja mēs mēģinātu ielikt cietumos tos, kur nodarbojas ar korupciju lielos apjomos, tad varbūt šobrīd izskatās, ka Spānija vēlas sodīt galvenokārt pensionārus, kuri pensiju saņemot ir, ir izvēlējušies pārcelties uz Spāniju, lai dzīvot sirtā klimatā. Man tas šķiet drusciņi dīvaini, kādā veidā Spānija sadala šo atbildību par nodokļiem. Protams, ka Spānijai ir tiesības iegūt tos ieņēmumus, kuri valstī piekrīt, bet kā jau teicu, uh, man šķiet ļoti dīvaina un pat slimīga Spānijas izvēle, kurus tad eh, pakļaut eh, nodokļu represijām. Man ir jautājums, eh, kam tad šī nauda piekrīt? Man šķiet, ka šī nauda piekrīt valstī, un tieši kā jau citās valstīs finanšu krīzē, protams, ka valsts mēģina iegūt tik daudz naudas, cik vien iespējams. Bet eh, šobrīd Spānijā ir parādījušies arī citi e, gadījumi, kur ir ļoti liela soda naudas, piemēram, par piedalīšanos demonstrācijās, manifestijās un tā tālāk. Un iepriekšējos likumos šādas soda naudas nav paredzētas, tātad šobrīd Spānijā šīs soda naudas ir vienkārši E, trakos augstumos. Piemēram, demonstrācijas likumos ir paredzēts, ka likumā ir ierakstīts, ka e, soda nauda tiek piešķirta administratīvā kārtībā, tātad šo soda naudu pat nepiešķir tiesa. Es vēlējos e, redzēt, kurus tad es vairāk skars šī jaunā likumdošana, vai, piemēram, piešķirto, piespriesto naudas sodu var pārsūdzēt tiesā, un, protams, ir svarīgi arī saprast, kāda informācija sodītajiem tiek sniegta. Piemēram, vai visi ārzemju pensionāri Spānijā dzīvojošie saprot, kāda ir viņ, kādas ir viņu tiesības vai šī informācija viņiem tiek sniegta viņiem saprotamā valodā, ņemot vērā to, ka šīs soda naudas ir tik um, apjomīgas, tad eh, pensionāriem vajadzētu to saprast viņiem saprotamā valodā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties par šo jautājumu? Solidad. Gracias, señora presidenta. Paldies, priekšsādātāji. Pirmām kārtām gribu teikt, ka Spānijā šobrīd dzīv, piedzīvojam situāciju, kur ir e, tiesiskums, valsts iestādes mm, rīkojas un nāk klajā ar virkni rīcību, kas mums nešķiet īpaši pieņemams. Es nesaku, ka Spānija ir korumpēta valsts gluži, bet eh, pilnīgi noteikti atsevišķi gadījumi pastāv, un Spānija kā valsts šķiet eh, tomēr funkcionē atbilstoši. Mums, protams, tāpēc jāpieņem mēri, lai cīnītos pret izvairīšanos un nodokļu krāpšanu ne tikai Spānijā, bet arī citur. Tas, protams, jādara arī Spānijā pašām. Bet es gribētu šeit runāt par vienu niansi, jo, ja mēs skatāmies uz visu Eiropas Savienību, tad redzam, ka daudz kur notiek izvarīšanās no nodokļiem, nodokļu, ap, nodokļu apiešana un tā tālāk. Un šī konkrētā lūguma raksta gadījumā ir divi aktuāli jautājumi. Viena ir forums, viens ir forums jautājums, viens satura jautājums. Par saturu runājot, jebkurš, kas tiek pakļauts šim pienākumam sniegt informāciju par aktīviem un tiesībām, e, ir Spānijas iedzīvotājs, kam, kas tāpat jau pakļauts nodokļu likumiem Spānijā, tāpēc nevar būt nekāda runa par dubultu aplikšanu ar nodokļiem. Kas, protams, būtu netaisnīgi, ja tas tā būtu. Bet ir cilvēki, kam ir aktīvi tikai Spānijā un nav ārpus Spānijas, un eh, tāpēc mums ir jābūt samērīgiem šiem no, pasākumiem, kas vērsti uz nodokļu apiešanas novēršanu. Bet es tiešām nedomāju, ka šajā gadījumā šeit pastāv diskriminācija. Jo, kā jau teicu, arī šie cilvēki ir Spānijas rezidenti, nu, nodokļu aplikšanas kontekstā. Un tāpēc tālāk jautājums par nesamērīgam soda nodām un ļoti sarežģīto procedūru. Reizēm noteikties sodi attiecīgo pienākumu un saistību neievrošanas gadījumā ir diezgan liela. Šeit, nu, es gribētu teikt, lūko, te atbalstu komisiju, sakot, ka vajadzētu savākt visu nepieciešamo informāciju nodokļu iekasēšanas iestādes eh, apgabala līmenī šķiet nav nodrošinās pietiekama informācija, par to jāpārliecinās, bet katrā ziņā lūguma rakstu jāturpina izskatīt. Par saturisko runājot, protams, nepieciešams apkarot eh, nodokļu krāpšanu, tā ir mūsu, tas ir mūsu kopējais mēģis, par to visi esam viens pārts, un, protams, tas jādara arī Spānijā. Nākamais runātājs. Mato Adrovers. Es gribu tikai mazliet izteikt vienu precizējumu. Nu, šķiet pastāv zinām šābas par to, uz ko šis tiesība akts attiecas. Tas nav tiesība akts, kas a, tiek uzlikts nabaga Eiropas pensionēriem. Nē, tas ir nodokļu akts, kas attiec uz visiem nodokļu rezidentiem, arī uz mani. Uh, Es iesniedzu savu nodokļu deklarāciju un sniedzu informāciju par aktīviem, kas varbūt man piederēja šeit Brislē. To pašu dara arī mani kolēģi. Mēs neviens nesam pensionāri. Jā. Paldies! Jā, protams, mēs visi esam nodokļu maksāt, maksātāji, mēs to maksājam gan savās uh, izcelsmes valstīs, gan arī Eiropas nodokli. Bet tagad eh, dodu vārdu mūsu viesiem. Un pirmajam dodu vārdu Delkampo kungam. Lūdzu, īsi, Delkampo kungs, vai jums būtu kas piebilstams, jūs nesat eh, spiests, ko teikt, bet, ja vēlaties, varat. Lūdzu. Perdón. Eh, está... Atvainojiet. Nu, šķiet ir pilnīgi skaidrs, ka šī, šo jaunā pienākuma uh, mērķis ir slavējams. Protams, cīņa pret nodokļu krāpšanu, bet problēma ir tāda, bet problēma ir par to, vai šis sodamērs ir samērīgs un pamatots. Nu, nav, jāsaka tā, ka nodokļi šajā likumā netiek nodalīti pensionāri no kādiem citiem. Piemēram, ir kāds pāris, kas precējies dzīvo Spānijā, viņiem bankas konts Vācijā 60 tūkstoši, teiksim, tikai šai kontā. Uh, Tātad katram eh, no šī pāri pieder 30 tūkstoši, bet ņemot vērā, ka kopējais, eh, kopējā summa kontā pārsniedz 50 tūkstošus, kaut arī katram ir tikai 30 tūkstoši, kopējā vērtība ir 60 tūkstoši, un tāpēc šis pienākums viņiem tiek piemērots. Spānijas eh, nodokļu iekasēšanas iestādes var piemērot sodu līdz pat 5 tūkstošiem Uh, atsevišķiem elementiem šai kontā, tātad līdz pat 25 tūkstošiem uh, soda, nu, šis sots ir nesamērīgi augsts un ne, netiek arī nodalīts, vai viņiem piedar, uh, piemēram, nodokļu kādā nodokļu paradīzē, jeb, piemēram, šie aktīvi ir Vācijā un Vācijas nodokļu iestādes informē Spānijas nodokļu iestādes par šo um, kontu un procentiem ikdien, bet nav nekāda nodalījuma starp šādiem dažādiem apstākļiem un situācijām. Informācija tad jāsniedz arī par pavisam nelieliem kontiem kaut kur uh, Francijā un tur citur. Nu, tas ir nesamērīgi. Tas tāpēc arī, ka šie sodi ir tik ārkārtīgi augsti. Mēs uzskatām, ka tas nav pamatoti. Jo, ja mēs vēlamies apkarot nodokļu krāpšanu šādā līmenī, tad nedrīkst uzlikt tik ļoti sarežģītas nodokļu nu, deklarēšanas normas, Es, protams, tikai par to priecājos, jo es jau saņemu daudz naudas par to, ka sagatavo šādas nodokļu deklarācijas. Bet jāsaka, šie pienākumi ir ļoti sarežģīti, tie arī ļoti daudz dārgi maksā iedzīvotājiem. Katru, katrs, kas dodas pie nodokļu konsultanta, maksā bargu naudu, un tad, ja mēs kaut kur kļūdamies, tad līdz pat desmit tūkstošiem uh, soda naudas ir arī šī uh, depozītu direktīva un citas direktīvas. Es domāju, ka tas ir labākais veids, kā arī iznākt šis jautājums. Nevis uzlikt šos logus nodokļu maksātāju pleciem gadiem. Jā, vēl vienreiz paskaidrošu šo lietu, varbūt tādas pēdējās piezīmes, tas pats attiecas ar jums, jums, jūs arī varat eh, uz, vēl izteikties, ja tomēr vēlties kādus noslēgumu vārdu teikt. Paldies priekšādātāji! Es domāju, ka jautājums beigu beigās ir par to, vai šis tiesību akts ir samērīgs savā iedarbībā, jeb ne. Es neizdzināšos vairs šajos iemeslos, tie jau tika norādīti, uzrādīti, nu, visi šīs soda naudas termiņi un tā tālāk, kāpēc ir nepieciešams um, nodrošināt, atši, kā, veicināt atšķirīgu attieksmi atkarībā no tā, kur atrodas aktīvi. Turklāt pastāv arī Eiropas tiesība akti, kas nodrošina informācijas apmaiņu starp nodokļu iestādēm, un tās var šo informāciju saņemt. Ir 2011. gada direktīva par reģionāliem eh, nodokļu sadarbības jautājumiem, kur jau tiek paredzēts pienākums nodrošināt šādu informāciju. Kāpēc ar to nepietiek? Tas ir mans jautājums paldies turpina priekšādātāja, labi. Nu tad varbūt eh, pāris noslēguma frāzes esmu uzklausījuši komisiju un es augstu vērtēju to, ka jūs šo jautājumu uztverāt nopietni un iedziļinātājas saturiski šai jautājumā, šai pagarinātajā di dialogā. Tas ir mm, tiešām ļoti labi slavējam, un to, protams, augstu novērtējam gan mēs, gan Eiropas pilsoņi. Jūs turklāt pieminējāt, ka nosūtīsiet vēstules kopiju uh, arī mums tātad vēstuli tiks sūtīt lūgumraksta iesniedzējiem, un es tiešām gribētu, lai jūs nosūtat kopiju eh, tātad arī mūsu komitejai. Esmu uzklausījis kolēģis, kas saka, lūk, ka mēs lūgumrakstu atstājam atvērtu līdz brīdim, kamēr esam saņēmuši vairāk informācijas no komisijas, un mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma pilnīgi noteikti, bet domāju, ka esam pareizajā virzienā komisija strādā čakli un e, visas Spānijas varas iestādes ir iesaistīts, un tas jāsaka mums visiem atganina, ka mūsu darbs šeit ir kalpot Eiropas pilsoņiem, un tieši to arī daram. To dara komisija un parlaments, un to daram Uh, visādiem veidiem, kā vien iespējams. Tāpēc vēlreiz paldies, ka ieradāties, padalījāties ar mums savā pieredzē un ekspertīzē, un esat droši, ka mēs pilnīgi noteikti šim jautājumam pievērsīsimies agrāk un nevis vēlāk. Tikko mums būs vairāk informācijas. Paldies! Jūs, protams, varat arī tālāk palikt zālē, ja vēlaties, bet varat arī doties prom, kad vien jums tas tīk. Paldies! Tālāk pāriesim pie nākamā darba kārtības jautājuma, un tas ir Lūgumraks 0967 2012. gads un cerams, ka mūsu vidū ir arī Žaklīna Kortarila. Jūs esat šeit? Lieliski. Tad došu tūlīt jums arī vārdu. Good morning everyone. Thank you for inviting me here today. I'd like to... Labrīt visiem, paldies, ka esat mani uzaicinājuši. Es esmu pilsētas mēra vietniece Spānijā Un šajā peticijā ir runa par diviem aspektiem valsts tiesību atņemšanas kontekstā pilsoņiem. Tas attiecās uz apvienotās karalistas pilsoņiem, kuri ir dzīvojuši ārzemēs 15 gadus un jau vairākas reizes iesnieguši petīciju šajā komitejā. Eiropas komisija ir atbildējusi vairākas reizes, tajā skaitā arī Redings kundze, kura 13. gadā informēja valstis, uz kurām attiecās šis lūgumraksts kaut ko darīt. Un eh, septembrī tika lemts, ka ja konservatīvā valdība uh, Eh, uzvarēs nākamajās vēlēšanās, tad Lielbritānijas pilsoņiem būs iespēja balsot eh, Lielbritānijas vēlēšanās arī dzīvojot citur. Bet, eh, ja šī valdība neuzvarēs, tad kādas būs izmaiņas? Līdz ar to nākotnes lēmums ir atkarīgs no tā, kurš uzvarēs apvienotās karalistas vēlēšanās nākamajā gadā. Vai šis likums tiks mainīts laicīgi, piemēram, ja ārzemēs dzīvojošie Briti vēlēsies balsot par Lielbritānijas palikšanu Eiropas Savienības sastāvā, vai šis likums stāsies spēkā pietiekam laicīgi. Tas nozīmē, ka ja šis likums spēkā nebūs stājies, tad daudziem Britiem, kuri dzīvo ārpus apvienotās karalists robežām, nebūs iespējas lemt par apvienotās karalists nākotne ES. Šobrīd daudziem Britiem nav iespējams eh, dzīvojot šajās valstīs, piedalīties vēlēšanās. Es eh, bal, dzīvoju Spānijā un varu balsot tikai Eiropas parlamentu un vietējās vēlēšanās. Un tomēr man ir jāizpilda Spānijas likumi, uz kuriem man nav nekādas ietekmes kā vēlētājai. Uh, Un eh, es uzskatu, ka ir nepieņēmami, ka manas trīs pieaugušās meitas, kuras ir parakstījušas arī manu lūgumu rakstu, viņām ir jāmaksā nodokļi un jādarbojās Spānijas sabiedrībā, bet viņām nav nekādas teikšanas nec Spānijas, nec apvienotās karalistas sabiedrībā. Brīva pārvietošanās Eidobā, Eiropā. Šobrīd tas nedarbojās Protams, tas darbojās, bet tas diskriminē tos, kur brīvi pārvietojās un viņu balsošanas tiesības. Eiropas Savienībā šobrīd iedzīvotāju pārvietošanās ir realitāte, bet šķiet, ka institūcijas neiet līdz laikam. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai visi Eiropas pilsoņi varētu balsot par kaut kādu parlamentu. Tas ir svarīgi, bet kāpēc tad citā valstī dzīvojoši citas valsts pilsoņi nevar ietekmēt parlamentu ar savu balsojumu, jo šis parlaments jau pieņem likums, kas uz viņiem attiecās? mājās. Mēs varbūt varētu runāt par balss pārvietošanu, par balss transferu. Eiropas Savienības uh, balsošanas sistēmu. Mēs varbūt varētu izvēlēties, vai mēs vēlamies balsot mītnes zemē vai izcelsmes zemē. Jo ir tādi cilvēki, ir tādi ārzemēs dzīvojoši pilsoņi, kuri saglabā ārkārtīgi cieši saiknes ar savu izcelsmes valsti. Un ir savukārt tādi, kuri ļoti ātri dažādu iemeslu dēļ pārtrauc un šīs saites pārtrauc ar izcelsmes valsti. 72% aptaujāto ir piekrituši, ka ir ļoti svarīgi, lai mītnes valstī dzīvojošajiem citas valsts pilsoņiem būtu iespējas balsot. Kā jau teicu, vietējās un reģionālās, kā arī parlamenta vēlēšanās balsošana ir ārkārtīgi svarīga. Mana lūguma raksta būtība ir sekojoša. Komisija jau ir lēmusi, ka šobrīd piemērotās tiesības nav adekvātas. Un tas attiecās arī uz veselu virkni punktu, piemēram, 20. un 25. punktu komisijas eh, idejā. Mans jautājums, kādā veidā dažādos normatīvajos aktos paredzētie instrumenti varētu šo jautājumu sakārtot? Es griežos pie komisijas, pie parlamenta, pie deputātiem atbalstīt manā lūgumrakstā aprakstītos momentus. Manam eh, dēlam nākamajā februārī būs 18 gadi. Tieši tāpat kā viņa vecākajām mā, māsām, arī viņām tiks piešķirta sava veida otrās šķiras pilsoņa status mītnes valstī. Priekšsēdētāji, paldies! Paldies, ka jūs eh, par šo ļoti svarīgo jautājumu runājiet. Un tagad došu vārdu Kurtendālings kundzei lūdzu. Paldies, eh, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es eh, vēlētos atbalstīt lūgumu rakstiesniedzēju. Es eh, vēlētos pateikt, ka Eiropas Savienībā ir uzsākta kampaņa, lai īstenot pilsoņu demokrātiskās tiesības. Mēs Eiropas līmenī esam darījuši ārkārtīgi daudz, eh, jo vēlamies eh, stiprināt pārvietošanās tiesības Eiropā. Pie tam pārvietošanās tiesības tūkotas tādā plašākā skatījumā. Mēs vēlamies pat pamudināt cilvēkus pārvietoties no vienas valsts uz otru bet eh, cilvēku demokrātiskās tiesības ir palikušas sēnā. Tāpēc, manuprāt, šī iniciatīva ir ārkārtīgi svarīga un parlamentam noteikti par to ir jārunā. Vēl burtiski pāris teikumu. Ir konkrētas valsts, tajā skaitā arī mana valsts, kura ir noteikusi laika termiņus šīm demokrātiskajām tiesībām. Tātad apvienotajā karalistē, ja jūs dzīvojat ārpus apvienotās karalistes ilgāk par 15 gadiem, jūs zaudējat tiesības vēlēt apvienotās karalistes vēlēšanās. Un, eh, protams, ir vesela virkne lūguma rakstu, ir vesela virkne ideju šajā iesniegtajā lūguma rakstā. Mēs vēlamies griezties pie apvienotās karalistes valdības, pārskatīt šos eh, termiņus un pārskatīt demokrātiskās tiesības, kas tiek piešķirts apvienotās karalists pilsoņiem. Vēl bez tām eh, esmu dzirdējusi, ka patreizējā e, valdošā partija ir it kā teikusi, ka tā pārskatīs šos termiņus, bet pārskatīs tikai tad, ja to ievēlēs arī nākamajā nākamajās vēlēšanās. Vēlētos tikai uztei, pate, pateikt, ka ir ļoti daudz eiropiešu, kuri uzskata, ka tas nav adekvāti, ka viņiem tiek atņemtas demokrātiskās tiesības vēlēt. Arī jūra komitejā šis jautājums tiek skatīts, tiek ieteikta vesela virkni instrumentu, un es vēlētos atbalstīt gan šo lūgumu rakstu, gan arī citus iepriekš iesniegtos lūgumu rakstus priekšsēdētāji. Uh, Tagad man ir jāatvainojās komisijai, jo jūs esat šeit, bet es jums nedevu vārdu kā pirmajiem. Protams, man bija jādod jums vārds tūlīt pēc lūguma raksta iesniegšanas. Tātad Basīkungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es eh, Pavisam īsi vēlējos vēlreiz eh, apgādināt, ka komisija apzinās problēmas eh, apjomu. Uh, Jau 2013. gadā komisija skaidri pateica, ka kaut kas ir jādara, jādara obligāti un nekavējoties. Tiešām ir piecas Eiropas Savienības dalību valstis, kuru pilsoņi pārvietojoties uz citu valsti, zaudē vienu no būtiskākajām politiskajām brīvībām. Komisija saprot, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, un šā gada sākumā komisija ir sagatavojusi un publiskojusi rekomendācijas rekomendācijas, kuras eh, tika nosūtītas eh, šīm piecām dalību valstīm. Šajās rekomendācijās komisija ir uzsvērusi, kam vēlēšanas tiesību atņemšana nozīmē, ka e, tie šo valstu pilsoņi, kur pārvietojas uz citu valstu, tiek zināmā mērā sodīti, jo tiem tiek atņemtas balstiesības. Komisija ir griezusies pie šīm tiecām dalību valstīm ar lūgumu saglabāt ārzemēs dzīvojošiem pilsoņiem balstiesības. Vēl jau vairāk, ja šie pilsoņi vēlas saglabāt saikni politisku, emocionālu ar savu izcelsmes valsti. Lai nebūtu tā, ka šīs vēlēšana tiesības, balstiesības tiek apņemtas automātiski jo būs jau tādi, kur nevēlēsies balsot izcelsmes valstī, bet būs tādi, kur vēlēsies, un tie, kur vēlās, tiem šādai iespēja būtu jābūt. Un e, šajā svarīgajā komisijas sagatavotajā ieteikuma kopumā ir arī vairāki praktiski ieteikumi. Piemēram, komisija ir nākus klajā ar ideju, ka balsojot eh, nacionālajās vēlēšanās ārzemēs dzīvojošiem pilsoņiem, vajadzētu nodrošināt ar elektroniskajiem līdzekļiem. Piemēram, Austrijas eh, pilsoņi, kur dzīvo citā dalību valstī, var pieteikties balsot Austrijas vēlēšanās ar ēpastu palīdzību. Uh, Mums tā šķiet ideāla plaksa, praksa, un mēs vēlētos arī šo paraugu praksu ieteikt manis pieminētajām piecām dalību valstīm. Vēl bez tam komisija ir uzsvērusi, ka laicīgi dalību valstīm ir jāinformē ārzemēs dzīvojošie par to, kādas ir iespējas pilsoņiem balsot dalību valsts, izcelsmes valsts vēlēšanām. Kā jau teicu, komisija šīs rekomendācijas ir sagatavojusi gada sākumā un mēs tiešām cerējām, ka tas pamudinās debatas arī šajās dalību valstīs, un tas veicinās adekvātāku skatījumu uz šo problēmu. Tomēr apvienotajā karalistē šķiet tā nav noticis, bet debatas ir, varbūt ne politiskā līmenī, bet kampaņas ir. Līdz ar to mēs varam apgalvot, ka šis jautājums ir tāds savu veidu karstais kartupēlis. Komisija tomēr uzskata, ka mūsu gada sākumā sagatavotās rekomendācijas ir labas, līdz ar to neko jaunu mēs varbūt nevaram pasākt. Pie tam dalību valstu vēlēšanas ir dalību valstu kompetencē, un tieši dalību valstu jurisdikcijā ir lemt, kā tās organizē savas vēlēšanas. Tāpēc komisija vēlētos uzsvērt, ka tie pilsoņi, kuri īsteno vienu no būtiskākajām ēs brīvībām, pārvietošanās brīvību, tiem nevajadzētu tikt sodītiem tēdējā, pēdiņās priekšsēdētājiem. Paldies par jūsu ļoti skaidro atbildi, ļoti augsto novēlējam, un tagad eh, turpinam debates. Un tagad eh, dodu vārdu Zaborskas kundzei. Ždanokas kundzei, atvainojoši, Ždanokas kundze, Ždanokas kundze. Jā, protams, tas ir slāvu uzvārds, Es saprotu. Paldies! Es e, vēlētos pateikties lūgumu rakstiesniedzējai par šā jautājuma pacelšanu, jo ar šo lūgumu rakstu jūs e, daļēji palīdziet e, Eiropas deputātiem cīnīties par Eiropas pilsonību kā pievienoto vērtību dalību valstu pilsonībai. Uh, Diemžēl, kā jau lielākā daļa šeit esošo deputātu, vismaz iepriekšējā sasaukumā un šķiet, ka arī šajā sasaukumā neuzskat, ka Eiropas pilsonība ir laba ideja. Es eh, pati esmu sagatavojusi Liba komitejā Eiropas pilsonības ziņojumu, un eh, šajā ziņojumā runa gāja par Eiropas pilsonības uh, pieņemšanu un Eiropas pilsonību būtu pievienotā vērtība, kas ļautu Eiropas iedzīvotājiem īstenot eh, veselu virkni citu brīvību, kuras varbūt eh, viņu nacionālā pilsonība nesniedz. Īpaši tās ir tiesības piedalīties vēlēšanās. Diemžēl puse no deputātiem, patiesībā lielākā puse no deputātiem, noraidīja šo ideju jau iepriekš līdzīgs ziņojums par pilsonību, kurā parādījās ideja, ka vajadzētu Eiropas iedzīvotājiem sniegt vēl papildus tiesības. Arī šis ziņojums parlamentā netika pieņemts. Es eh, nezinu, kāds ir spēku samērs eh, patreizējā parlamentā, patreizējā sasaukumā, bet mums par šo jautājumu būs jārunā. Jau 2013. gads tika pasludināts par Eiropas pilsoņu gadu, un e, visi ziņojumi, kur tika pieņemti dažādās komitejās, īpaši lūguma rakstu komitejā, mēs runājam tikai un vienīgi par pārvietošanās brīvību. Tā bija brīvība, tās bija Eiropas pilsoņu tiesības, eh, kuras tika uzskatītas par vienu no brīvībām, tiesībām, un eh, mēs runājām tikai par tiesībām pārvietoties un nevis par tiesībām balsot citā valstī. Un eh, lūgumraksta iesniedzēja jau par to runāja. Tas attiecās gan uz lūgumraksta iesniedzēju, gan uz viņas bērniem. Līdz ar to Es varbūt vēlētos eh, prieksēdētājs kundze nākt klajā ar sekojošu ierosinājumu. Varbūt mēs varētu sagatavot tekstu par Eiropas eh, pilsonību šajā komitejā, dokumentu, kurā tiešām runa ietu par balsošanas tiesībām, par balstiesībām. Un eh, komisija pieminēja piecas dalību valstis. Visa šīs piecas dalību valstis eh, pārkāpja Eiropas eh, cilvēktiesību konvenciju. Ja pareizi atceros, tad eh, šīs konvencijas pirmajā protokolā dalību valstīm, kuras ir Eiropas padomē, ir jāorganizē demokrātiskas vēlēšanas un tās jāīsteno. Un tas nozīmē, ka šajās vēlēšanās arī aktīvai darbībai ir jābūt nodrošinātai. Es saprotu, ka e, lūgumrakstu iesniedzēji jūs teorētiski varētu iesniegt e, jūsu prasību Eiropas cilvēktiesību tiesā, bet tad vispirms jums ir jāizsmeļ visas e, Britu tiesvedības iespējas un arī Eiropas tiesvedību iespējas, bet jūs teorētiski varat iesniegt jūsu prasību Eiropas cilvēktiesību tiesām. Eiropas parlaments un arī dalību valstīm mēs jau it kā uzskatām, ka mums ir jābūt demokrātiskā procesa flagmaņiem, ka tāpēc domāju, ka mums vajadzētu cīnīties pret šo demokrātisko tiesību neīstenošanu dalību valstīs prieksēdētāji. Paldies, Danaks kundzei, tagad es jūs vārdu izrunāju pareizi. Un tagad vēlētos dot vārdu Bekerkungam. Ganz herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Äh, Paldies, prieksēdētājs kundze. Manas politiskās grupas vārdā, EP grupas vārdā, es vēlētos pateikties lūgumrakstu iesniedzējai. Lūgumraksts ir ļoti aktuāls, un tajā parādās un atspoguļojās gan lūgumraksta likuma, gan arī mūsu komitejas darbības būtība. Protams, runājot par šo Eiropas pilsonību un par Eiropas pilsoņu tiesībām, šeit vēl ir daudz darāmā. Vēlētos nedaudz pie tā pakavēties. Mums ir jānosaka, kur tad mēs novelkam subsidiaritātes principu līniju. Jo šeit mēs nepārtraukti sastopamies ar pretrunu starp tiesībām brīvi pārvietoties, Tātad Eiropas pilsoņu tiesībām dzīvot un strādāt jebkurā dalību valstī. Un otra medaļas puse ir tāda, ka brīdī, kad jūs dodaties uz citu valsti, jūs zaudējat, automātiski zaudējat savas demokrātiskās tiesības. Tiesības balsot ir Eiropas Savienībā vismaz viens no pamat tiesībām. 13. gada ziņojumā Eiropas komisija jau uzsvēra to, cik eh, svarīgi ir Eiropas pilsoņiem sniegt tiesības balsot visa līmeņa vēlēšanās. Un eh, balstoties uz šo komisijas dokumentu, šajās eh, dalību valstīs, šajās pieminētajās piecās dalību valstīs vēlēšana likums ir pretrunā ar šo komisijas ieteikumu. Bet eh, pirms mēs kaut ko darām kā lūguma rakstu komiteja, Es vēlētos, lai mēs tomēr nogaidām Konstitucionālo lietu komisijas organizēto uzklausīšanu decembrī. Šajā uzklausīšanā Konstitucionālo lietu komitejā um, tas arī daudz ko paskaidros šāda lūguma rakstiesniedzējiem un šajā jautājumā vispār. Sebaijas kundze vārds ir Teo, paldies, priekšsēdētājs kundze, turpina Sabojas kundze. Šis ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un es esmu ļoti priecīga, ka komisija ir atbildējusi pozitīvi, ka jūs vēlaties šo problēmu sakārtot. Es tikai vēlējos pateikt, kāpēc dažādās dalību valstīs ir dažādi viedokļi par balstiesībām. Piemēram, Zviedrijā mums jau daudzus gadus ir diskusijas par to, par vēlēšanas tiesībām, un mēs runājām par izmaiņām pilsonības likumā. Un Zviedrija toreiz pieņēma likumu par dubultu pilsonību. Dažādi iemesli dēļ, dažādi iemesli dēļ, bet viens no argumentiem pret dubulto pilsonību bija tas, ka tādējādi pilsons varētu vēlēt divās valstīs. Un tomēr E, galīgais lēmums bija tāds, ka mēs nevaram apņemt kādam cilvēkam tiesības vēlēt divās valstīs, jo lielākā problēma jau ir tāda, ka cilvēki nevar, vēlēt, nevar vēlēt nevienā valstī. Mēs zinām, ka daudzās valstīs e, vēlēšanu procents aktivitātes procents ir tik zems, ka lai jau viņi vēlē divās vai pat vairāk, ja vēlaties. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai cilvēks savus vēlēšanu tiesības izmantot kaut vai divās. Tas ir ļoti labi, ka var vēlēt divās izcili. Tajā valstī, kurā ir dzimis, var balsot, un var balsot arī tajā, kurā dzīvo. Uh, Tāpēc es uzskatu, ka tas ir lieliski apsveicam, ka cilvēki izmanto savas balsošanas tiesības kaut cik valstīs nepieciešams. Paldies, turpina priekšsēdētāji. Jā, mēs esam lepnas būt zviedriet, nevienmēr tā ir, bet tagad ejam tālāk. Vārds Beatrisai. The floor is yours, Bea. You're not used to me speaking. Jā, jūs nesat pieraduši, ka es runāju zviedriski, bet eh, šeit tad eh, man arī ir jāatcerās, ka man ir jārunā zviedriski, jo zviedru valoda ir skaista. Uh, Jūs runājat tik daudzās valodās, saka Beatrice, es jūs bezmaz apskaužu, bet es runāšu spāniski. Paldies! Ir vairāk momentu, kurus vēlētos pieminēt šās, šās, šā lūguma raksta sakarā. Ļoti svarīgi, ka lūguma raksta iesniedzēja šo lūguma rakstu ir iesniegusi. Tas ir apsveicami. Uh, bet eh, šis lūguma raksts arī skaidri parāda, kā mēs eh, strādājam. Jau 2006. gadā Koltjāts kundze bija iesniegusi lūguma rakstu, kurā runa rā, gāja par Alikantes eh, lauku projektu. Arī toreiz viņas bet petīcija izrādījās veiksmīga, jo šis celtniecības projekts tika apturēts. Tas nozīmē, ka mūsu komitejai ir pievienotā vērtība un pilsoņu iniciatīvām ir nozīme. Uh, Kotrals kundzes lūgumraksts attiecās uz ļoti svarīgu jautājumu, un, protams, tas ir ļoti svarīgs likumdošanas jautājums, kā jau šeit izskanēja, ar to nodarbojas gan Konstitucionālo lietu komiteja, gan arī mūsu komiteja. Mēs runājam par Eiropas pilsoņu tiesībām, tiesībām, kurām ir jātiek īstenotām, jābūt, īsta, jābūt iespēja īstenotām visai Eiropas Savienībai. Tā tad Eiropas Savienības pilsonība ja mēs vēlamies e, ietekmēt politiskos lēmumus vietā, kur mēs dzīvojam. Tas nozīmē, ka jums ir jābūt tiesībām, iespējai balsot. Un es vēlētos e, atbalstīt šajā lūgumrakstā izteikto ideju. Arī manai politiskajai grupai mēs e, jau kopš 2012. 12. gada esam atbalstījuši ideju par izvēli. Un, eh, protams, arī Eiropas komisija šobrīd izanalizē informāciju, kas ir parādījusies dažādos ziņojumos. Varbūt, ka mums vajadzētu izteikt eh, lūgumu Runājot par Eiropas nākotni, e, protams, Eiropas nākotne balstās uz jauniešu, uz jaunās paudzes pleciem, un jaunajai paudzē šobrīd ir grūti laiki. Jaunajai paudzē ir jāsaprot, ka viņiem ir jābūt aktīviem Eiropas Savienības pilsoņiem. Tikai tad mums būs nākotne. Paldies! Un tagad e, Mici kundzei vārds. Grazie, Chair. Jina u kol sa nitkellem lingwa sabiħa u kol. Paldies. Es arī eh, vēlētos runāt savā valodā, maltiešu valodā. Es augstu vērtēju šeit izskanējušās nostājas. Uh, Koterils kundze ir pievērsusies tiešām ļoti nopietnai problēmai. Es saprotu viņas un viņas ģimenes locekļu vilšanos. Viņi dzīvo citā valstī, dod savu ieguldījumu šai valstī, bet viņai nav iespēju balsot uh, vēlēšanās šajā valstī. Es saprotu šo vilšanos. Es saprotu augstu vērtēju arī komisijas teikto par to, kas jau ir izdarīts, bet tā pašā laikā mums ir jābūt zinā, diezgan piesardzīgiem, jo šeit nevar būt viens risinājums, kas dar visiem. Es pārstāvu nelielu valsti, Maltu. Mums ir 400 tūkstoši iedzīvotāji. Parlamenta vēlēšanās 230 tūkstoši pilsoņu piedalās vēlēšanās, bet daudzi maltieši arī dzīvo ārzemēs. Un kādas būtu sekas tam, ja visi maltieši, kur dzīvo ārzemēs, balsotu Maltā, kur viņi nedzīvo? Un šeit ir runa par uh, demokrātiju un pārvietošanās brīvību. Tiešām būtu jārod risinājums katrai valstī atsevišķi. Un šeit, es domāju, tieši ka komisijai, un tas izskanē arī komisijas pārstāvi runas noslēgumā, ka šis jautājums atrodas dalību valstu kompetencē jo dažādu valstu vajadzības ir atšķirīgas. Piemēram, Spānijā un Vācijā situācija ir citāda nekā mazajās valstīs. Ir eh, jāpanāk zināms līdzsvars attiecībā uz šiem cilvēkiem, kas pastāvīgi dzīvo citās valstīs, un tādēļ risinājums ir jāpielāgo katras valsts specifiskajām vajadzībām. Šeit nedrīkst uh, radīt šķēršļus demokrātijai, ir jārespektē visu Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, bet dažreiz uh, šeit var būt atšķirīgi risinājumi. Tā pašā laikā mazās valstis nedrīkstētu uh, vērtēt citādi pilsoņiem ir tiesības vēlēt, bet tā ir arī atbildība, un šīs uh, tiesības ir jāīsteno atbildīgi. Un es vēlu uh, komisijai panākt uh, šādu līdzsvaru, rast risinājumu, kas būtu piemērots katras valsts konkrētajām vajadzībām. Uh, jo gal galā katras valsts valdība ir atbildīga par savas valsts īstenošu. Uh, eh, Lavriekungam vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs uh, domājam par un apspriežam tādus tematus, kas ir sensitīvi mūsu valstīs. Ja mēs runājam par balstiesībām, tad mēs runājam arī par pilsoņu tiesībām attiecīgajā valstī, un te pašā laikā mēs runājam par Eiropas Savienības pilsonību, jo katram no mums ir div, dubult pilsonība, mums ir mūsu valsts pilsonība un Eiropas pilsonība. Ja es pareizi saprotu šī lūguma raksta būtību, ko ir iesniegusi apvienotās karalistes valsts piedarīgā, kas pastāvīgi dzīvo Spānijā, tā tad viņai ir tādu situāciju, ka viņi dzīvo 15 gadus jau ārpus apvienotās karalists un viņi nevar balsot savas valsts parlamentu vēlēšanās. Tātad apvienotajā karalistē viņa nevar balsot par savu pārstāvi parlamentā, kas ir uh, suverēns šajā valstī. Francijā mums ir gandrīz uh, līdzīga problēma, kas gan nav saistīta ar uh, to, cik ilgi uh, persona dzīvo ārzemēs, bet uh, mums bija šāda problēma, jo šiem cilvēkiem nebija adreses Francijā un viņi nevarēja balsot parlamentu vēlēšanās. Bet 2012. gada vēlēšanās mēs centāmies risināt šo problēmu. Uh, un e, ir e, izveidot īpašu vēlēšanu apgabalu, kur ārvalstīs dzīvojošie francūži var ievēlēt savus deputātus, un Francija vienmēr ir domājis par tādām vispār cilvēcīgām vērtībām, un mēs esam sadalījuši pasauli 11 vēlēšanu apgabalos, un e, Francijas pilsonis, kas dzīvo vienu gadu līdz pat varbūt 40 gadiem Austrālijā, var dzīvot, eh, balsot eh, Āzijas klusā okeāna vēlēšanām gabalā eh, Francijas parlamenta vēlēšanās. Tas ir Francijas pilsonis, kas balso par Francijas deputātu. Šī ir tā viena puse šajā lūgumrakstā, ko es atbalstu. Otra lūgumraksta daļa ir tāda Tātad, ja kāds dzīvo valstī, kuras pilsonības viņam nav, tad it kā būtu pilnīgi normāli, ja cilvēks var balsot pašvaldību vēlēšanās un arī uh, balsot par uh, valsts parlamentu, kam ir tiesības grozīt valsts uh, konstitūciju. Francija ir atteikusies atbalstīt šādas uh, idejas. Uh, Eiropas Savienības pilsoņi, kas balso, eh, kas dzīvo pastāvīgi Francijā, var balsot pašvaldību vēlēšanās, viņus var ievēlēt par pašvaldību deputātiem, bet viņi nevar kļūt par pilsētas mēriem vai mēru vietniekiem, jo mēri uh, ievēl senatorus. Un, eh, nu, jā, šeit eh, teica, ka mēs visi esam Eiropas pilsoņi un mums visiem ir eh, šādas tiesības nepieciešamas, bet, nu, jā, tiešām tā ir Eiropas parlamenta vēlēšanās balso tikai 28 Eiropas saimnības dalību valstu pilsoņi, neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo. Bet ir citi pilsoņi, kam nav Eiropas Savienības pilsonība, kas arī dzīvo mūsu valstīs, bet kas nevar balstot parlamentu vēlēšanās. Un es domāju, ka mums šāda nostāja ir jāsaglabā. Un mums nevajadzētu ierosināt šādus diezgan eksplozīvus jautājumus, kas uh, rosinātu valstis pārskatīt uh, savus pilsonības likumus, jo tas uh, tikai uh, uzkurinātu antieiropeisku noskaņojumu noteiktās iedzīvotāju grupās, jo mēs neuzskatām, ka Eiropa ir jābūt federē, federālai. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienībā ir apvienojušās suverēnas valstis, uh, un es piedaru pie tiem, kas uzskata, ka nevajag iet tik tālu, tā kā es atbalstu vienu šā lūgumraksta daļu, bet iebilstu pret otru lūgumraksta daļu. Es uzskatu, ka Britu pilsoņiem ir jādod tiesības balstot par savas valsts parlamentu. Paldies, tagad Kotarils kundze, vai jūs vēlētos atkal uzstāties un teikt noslēgumu vārdus? Jā, es daudz eh, nerunāšu, jau trūkst laika. Es vēlos pateikties komisijai un lūgumrakstu komitejas deputātiem par izrādīto interesi un atbalstu. Eh, komisija norādīja, ka mūs nevar sodīt par to, ka mēs esam izvē, izmantojuši savas tiesības uz brīvu pārvietošanos, un tagad jau ir jauniešu paudze, kas brīvi meklē darbu visā Eiropā Un e, šiem e, cilvēkiem ir jādod tiesības balstot arī valstīs, kur viņi dzīvo. Juridisko lietu komiteja ir paudusi atbalstu tam, ka varētu piešķirt tiesības balsot uh, mītnes valstī, bet šeit ir nepieciešama politiskā gruba, un es uzskatu, ka Eiropas Savienības pilsoņam jāpiešķir uh, demokrātiskās tiesības neatkarīgi no tā, kur viņi dzīvo, un tādēļ es ceru, ka sekos arī uh, reāli pasākumi, ka nebūs vēl jāgaida gadiem ilgi, lai kaut ko konkrētu mēs uh, sagaidītu, un es arī pateicos pēc Eras kundzei, kur komentēja manu iepriekšējo lūgumu rakstu, kas tiešām noved pie reālām pārmaiņām, un es pateicos par šo iespēju, ka man uzklausa vēlreiz jūs komitejā priekšsēdētāji. Jā, kā jūs saprotat, visi ir norūpējušies par šo jautājumu, un es uh, pazīstu savu komiteju un es zinu, ka ir liels uh, atbalsts uh, tam, ka mēs šos jautājumus risinām. Uh, tagad par procedūru. Šīs lūgumraksts paliks atvērts, un es ierosinu uzaicināt viceprezidentu Timermana kungu uz mūsu sanāksmi lai mēs pēc būtības šo jautājumu izskatītu. Viņš ir atbildīgs arī par tiesību aktu uzlabošanu. Viņš arī solīja pie mums ierasties pēc uh, iespējas ātrāk, un tagad mums ir lieliski iespēja viņu uzaicināt ciemos un apspriest šo jautājumu ar viņu. Un uh, var gribu teikt komisijai, ka mēs iepazīsimies ar jūsu rekomendācijām, bet vai jūs varētu arī sniegt cīkāks paskaidrojums par šīm piecām valstīm? Mums vēl nebija viss skaidrs, kuras ir šīs piecas valstis. Tāpat es ierosinu arī lūgumu rakstu komitejai nosūtīt vēstuli apvienotās karalistes valdībai un atbildīgajām personām un uz šajā vēstulē būtu jāuzsver tas, cik svarīgs ir Eiropas Savienības pilsoņu demokrātiskās tiesības. Vai jūs piekrītat šādam ierosinājumam ļoti labi? Koterīlas kundze, jūs varat palikt zālē, ja jūs to vēlaties, vai arī varat doties prom, ja jūs to vēlaties. Tagad ir devītais lūguma raksts 1767 uh, 2011, ko iesniedzis Fulvio Albāno un citi par to, ka ir pārkāpta direktīva 2004-18 par valsts līgumiem. Lora Resa ir šeit zālē un vārds jums. Grazie, grazie dell'invito. Paldies, priekšsēdētājs kundze, šis lūgums raksts ir ASO biomedika iesniegta, eh, iesniegts un tie ir uzņēmumi, kas piedalās eh, publiskajos iepirkumos. Direktīva pieļauj, ka uzņēmumi var eh, vest atkārtot sarunas par līguma uh, Uh, summu, un tam ir uh, reālas praktiskas sekas, jo valsts veselības administrācija ir uh, ne tikai aprobežojusies ar līguma summas pārskatīšanu, bet ir pārskatīti arī līguma panti. Mēs esam veduši sarunas ar administrāciju pat par līguma būtību un ir mums uzspiesta atskaites cenu pārskatīšana. Itālijas valdība tagad uh, gatavo uh, apra, apkārt rakstu, lai precizētu šo jautājumu, bet situācija šobrīd ir ļoti nopietna. 2014. gadā likumdevējs ir vēlreiz apstiprinājis šo principu, ka līgumus var pārskatīt, un šis līgums summas ir samazināts par 5% un ir grozīti arī līguma panti. Valdība nav šobrīd sniegos mums nekādus paskaidrojumus, un mūsu uzņēmumiem ir jā. Ja ved atkārtotas sarunas par šiem, nolūgu, eh, šiem līgumiem, par lielām summām, par sniegtiem pakalpojumiem, piegādātām precēm. Un, protams, cena arī ietekmē eh, izstrādājumu kvalitāti un eh, apjomu publiskajos iepirkumos. Un, mūsuprāt, šādi soļi ir pretrunā ar direktīvas 2004-18 normām par publiskiem iepirkumiem, jo šeit ir runa par to, kādos gadījumos var vēst atkārtot sarunas par konkurences noteikumu ievērošanu, tālāk par um, nesamērīgi lētiem pieteikumiem. Uh, Eh, šādos iepirkuma konkursos. Mēs uzskatām, ka Itālijas valdība ir jārēģē, jo pretējā gadījumā tiek apdraudēta iedzīvotājiem sniegto pakalpojumu kvalitāte un tiek apdraudēta veselības aprūpas kvalitāte kopumā. Paldies. Tagad vārds. Eh, grazie al, eh, al petente, reprezentante. Sīs pārstāvim. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pateicos arī lūgumraksta iesniedzējiem par šo jautājumu pacelšanu. Tad, tad šī situācija radusies 2012. gadā, kad tika pieņemti šādi grozījumi likumā attiecībā uz publiskajiem iepirkumiem. Komisijas atbildīgie dienesti ir sazinājušies ar Itālijas uh, varas iestādēm un ir uh, lūgts uh, skaidrot, kā interpretējams šīs likuma normas. Protams, varēja būt risks, ka ir pārkāpta uh, direktīva par uh, publiskiem iepirkumiem un par to, ka varētu tikt pārskatīts būtiskas uh, līguma sastāvdaļas. Problēma ir šāda. Šeit precīzi no aptvēruma ir izslēgta iespēja pārskatīt līgumu darbības ilgumu. Var pārskatīt cenu par uh, labu uh, valsts iestādē, kas slēdz līgumu, bet nav iespējams grozīt līguma ilg darbības ilgumu, ne citus uh, būtiskus līguma elementus. Un šeit rodas interpretācijas problēmas, un tādēļ arī komisija ir lūgusi paskaidrojums no Itālijas valdības. Ir uh, veselības ministrija publicējusi divus apkārtrakstus, arī finanšu un ekonomikas ministrija, un pie, pēdējais šis apkārtraksts ir publicēts 1. septembrī. Varbūt lūguma raksta iesniedzēji nav spējusi vēl iepazīsties ar šo lūguma rakstu, bet eh, komisijas dienesti uzskata, ka šis lūguma raksts uh, izskaidro un precizē šo definīciju par citu uh, būtisku līguma elementu pārskatīšanu. Uh, apkārt rakstā ir norādīts, ka var uh, pārskatīt uh, cenu, bet nevis citus būtiskus līguma elementus, un saskaņā ar šo apkārtrakstu komisijas dienesti uzskata, ka jautājums par interpretāciju ir tagad atrisināts, un komisijas dienesti ir nolēmuši neuzsākt pārkāpuma procedūru pret uh, Itāliju kas būtu bijis nākamais solis pēc uh, lūgums sniegt papildus uh, informāciju. Šis uh, apkārtraksts uh, palīdzēs novērst tādas administratīvās prakses izveidi, kas būtu pretrunā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un es šeit atgādinu tātad to, ka nav iespējams pārskatīt būtiskus līguma elementus. Paldies! Uh, Eh, vai kāds deputāts vēlas uzstāties? Jārkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze šajā eh, lūgumrakstā ir gan labās, gan sliktās eh, ziņas. Nu, labās ziņas ir tāda, ka priekšraksti nav bijuši uh, ideāli sagatavoti, bet nu tad ir divu gadu laikā tie tomēr pārskatīti šie uh, tiesību akti, un šeit ir runa par līgumiem veselības aprūpes jomā, un šeit ir jānodrošina uh, piegādes, un, nu, diemžēl ir tiešām divi gadi bijuši vajadzīgi, lai šo neskaidrību kliedētu. Nu, labās ziņas ir tādas, kā komisija teica, ka tagad tiesiskais regulējums ir sakārtots, viss šķiet skaidrs un ir ierosina, es būtu gandrīz ierosinājis šo uh, lūgumu rakstu noslēgt. Nu, komisija teica, tagad ir šis apkārtraksts, bet to Uh, lūgumrakstu iesniedzējs vēl nav saņēmis, un uh, mēs jau nezinām, kāda ir reālā situācija. Nu, mums ir uh, Itālijas valdības sniegtā informācija, bet tagad būtu jāuzklausa arī lūgumraksta iesniedzēju viedoklis. Es gribētu zināt, vai lūguma rakstiesniedzējiem ir informācija par šo apkārtrakstu, un ja jā, tad uh, vai ar šo apkārt rakstu ir atrisināts šīs būtiskās problēmas vai nē, bet ja uh, iesniedzēji nav vēl saņēmuši šo apak, apkārt rakstu, tad es ierosinātu pagaidām ne, nenoslēgt šo lūgumu rakstu un uh, pagaidīt, uh, kamēr viss uh, kļūst skaidrs. Un uh, es domāju, ka uh, vajadzētu aicināt arī visi iesaistītās puses komisiju un dalību valstis šādus saimnieciskus uh, ekonomiskus jautājumus atrisināt tomēr ātrāk. Un es uh, uzskatu, ka uh, ja kaut kas nedarbojas, tad vienmēr jau tiek vainota Eiropa, jo tomēr pastāv šāda eiroskeptiski noskaņojumi. Tātad, uh, mans jautājums vēlreiz iesniedzējiem, vai viņi zina par šādu apkārtrakstu vai ne. Intervencionīs. Paldies, Pīter. Ir vēl kādi komentāri? Ja ne, nu tad došu vārdu lūgumu rakstiesniedzējiem. Nē, paldies. Mēs kā asociācija vēl neesam redzējusi, eh, nu, ne rindiņas no šī paskaidrojošā dokumenta, jeb apkārtraksta Nenoliedzams nu, ir fakts, ka sākotnējais tiesība akts 2012. gadā, kas tika pieņemts 2014. gadā, tikai apstiprināja šo sarunu pusi. Un, kā jau teicu, apā, apkārt rakstu saņēmuši vēl nesam. Mēs sūdzamies par veselības aprūpas iestādēm tas ir atkārtoti tā noticis un ļoti sarežģīta šī situācija. Paldies. Pēterim Jāram vārds. Jā, nu tad atstāsim varbūt atvērtu šo lūgumu rakstu un tā kā šis apkārtraksts jau taču cerams nav nekāds konfidenciāls un noslēpumains dokuments, tad mēs varētu lūgt eh, arī mums padarīt pieejam šo dokumentu, jo tam, protams, noteikti būs tāds būtisks saturs, un tas ir būtisks pamats tālākās šīs lūgumraksta jautājuma atrisināšanā. Un, nu, skumji, ka tas, kur šis jautājums skar visvairāk par šo aprakstu, pagaidām neko nav pat dzirdējis. Skumji. Es domāju, ka vajadzētu to padarīt par publisku dokumentu, un arī es labprāt ieskatītos tajā. Paldies! Paldies! Komisija vēl vēlas kaut ko teikt šajā kontekstā? Jā, paldies priekšādātājiem! Pavisam tāds viens īsts komentārs, precizējums. lūgumraksts iesniedzēja 18. augustā saņēma informāciju no komisijas par to, ka Itālijas varas iestādes ir apņēmušās nākt klajā ar šādu apkārtrakstu. Citiem vārdiem sakot, par to tika jau runāts, par to tika sniegta informācija. Tas tātad septembra sākums. Un pēc tam arī atbildēs tika runāts par to, ka šāds apkārtraksts tiks izdots. Tas, protams, ir publisks dokuments, nenoliedzami, un mēs pilnīgi noteikti nos, varam nosūtīt arī to lūgumu rakstu iesniedzējiem. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Labi, nu tad kamēr vēl gaidām šī punkta noskaidrošanos un kamēr skatāmies, vai informācija ir vai nav nosūtīta lūgumrakstu iesniedzējiem, mēs šo lūgumrakstu atstāsim atvērtu. Līdz brīdim, kamēr būsim pārliecinājušies, ka apkārtraksts ir nosūtītājums un precizējumi veikta. Paldies! Lūgumrakstu iesniedzēji turpina. Paldies! Nu, galvenais jau ir panākt to, lai veselības aprūpas varas iestādes eh, saņemt informāciju, un kādas ir sakas arī uz tām. Viena lieta jau ir, ka mēs saņemam šo informāciju, bet arī viņiem vajadzētu sākt rīkoties atbilstīgi. Paldies, priekšsēdētāji turpina, paldies logumbraks tiesniedzējiem. Tālāk došu vārdu Kolinam Beinzam. Britu pilsonim, tā ir, tas ir lūgumraksts 0647, šāds bija 2011, viņš pārstāv eh, kooperatīvo grupu Greenpeace, Vidas aizsardzība, tātad 15500 paraksti savākt šim lūgumrakstam. Es esmu šeit. Esmu Nusera Vančiča, es pārstāvu Kolinu Beinsu. Transports un vīde, tā ir arī mana eh, organizācija. Mēs arī parakstījām šo lūgumrakstu. Es nezinu, vai jums ir šis fails, bet bija arī sagatavot PowerPoint prezentācija Okay, so that we are now just taking a small brief, I don't know. Tātad pavisam, pavisam īsa šķiet pauzīta, laikam mēs meklējam šo iespēju atspoguļot jūsu PowerPoint prezentāciju, ja? Tas ir tas jautājums, ja? Ir mums attiecīgais tehniskais atbalsts, varam to nodrošināt? Lieliski. Nu tad spiediet attiecīgi podziņas un visam vajadzētu notikt. Bill, is, is everything okay? Okay, so the secretariat, they were looking. Sekretariāts, eh, jūs meklē visur, mēs pat nezinām, vai jūs esat tāpā, tāpēc šī neliela aizkavēšanās, bet labi. Nu, tā tad lūk. Kolins Bejs, kooperatīvās grupas, eh, Greenpeace vārdā. Lūdzu. Floor is yours and I believe that you are on your way to present. Yeah, so I apologize for the confusion. Also, I'm Jā, es atvainojos par uh, šo sajukumu, jā, bet nāsmu Kolina Bēns, esmu Nušur Bančiš no transporta un vidas pārstāvu Kolina Bēns. Šeit arī mana organizācija parakstīja šo lūgumu rakstu. Nu, lūk. Animations, Okay. So I thought it would be easier to... Šķiet, ka vieglāk būtu likt jums priekšā šo jautājumu ar PowerPoint slaidiem, jo šis jautājums jāsaka nav viennozīmīgs un vienkārši pamatos šo lūgumu rakstu iesniedzam 2011. gada martā. Tika savākti 15 tūkstoši paraksti, tā tika likt priekšā vidas komitejai toreiz Arī izstāde tika rīkota pie parlamenta. The petition is supported. Lūgumu rakstu atbalsta kooperatīvas Lielbritānija, transports un vīde, eh, zaļa, eh, zemes Eiropas draugi, Greenpeace un tā tālāk, virkne organizāciju. Mēs vēlamies lai tiktu mm, ieviests eh, lietojumās degvielas radītās siltumefektas gāzes emisijas kontrols rādītājs. Tas attiecas uz eh, darvas smiltīm un nekonvencionāliem eh, naftas avotiem. Varbūt var uz visiem ekrāniem, nu jau, ja jūs saredzat, tad labi. Darvas Miltis tiek uzskots par lielāko administratīvo projektu zemes, to pat no mēnesis var redzēt šīs mazās, eh, aut, smagās automašīnas īstenībā, šie mazie punkti ir faktiski četrstāvā ēku lielumā, un šobrīd tās tiek iegūtas tikai un vienīgi Kanādā, Albertā, bet jāsaka, projekti pastāv arī daudzās citās valstīs. Šis smilts ir gan Venecuēlā, Madagaskurā, Krievijā un daudz kur citur. kas ir degvielas kvalitātes direktīva. Tā daļa ir klimat, daļa no klimata enerģijas pakotnes, kas paredzē 2020. gadam. Tur ir konkrēti mērķi 2020. gadam noteikti. Tās mērķis ir veicināt tīrāku, vidē draudzīgāku transporta degvielas izmantošanu tirgu. 6% samazinājums paredzēts eh, karbon, eh, oglekļa intensitātei ES degvielu eh, kokteilī. Uh, Bet, nu, jāsaka, ir pagājuši pieci gadi un nav vēl nekas ticis īstenots, bet mēs runājam par jau nākamo klimatu un enerģijas pakotni. Tāpat laikā tika izdarīta centieni 2011. gadā veikt īstenošanu. Komisija nāca klē ar īstenošanas pasākumiem, un šie pasākumi gan uzrādīja atšķirīgas vērtības, kā arī dzen pienākumu naftas uzņēmumiem ziņot un atskaitīties par to, ko viņi pārdod ES tirgos. Šis priekšlikums bija tas, ko arī lūgumraksts iesniedzējs lūdza darīt. Respektīvi, lūk, šīs pienākums uzņēmumiem atskaitīties, tas arī atbilst tiesību akta normām un klimata sa e, saistībām. Tur tika e, runāts par dažādiem nekonvenciāliem degvielu avotiem, tostarp arī darba sviltīm e, Un te nu, tika noteiktas atšķirīgas vērtības, jo, protams, ka tās ir ļoti, šī, šie degvielas ir atšķirīgas no parastiem, parastajām degvielām. Un jāsaka, to ieguve kaitē vidē vēl vairāk. Komisija veic pētījumu, tas arī apstiprināja to, ka darbs smiltis, starpsmilšu iegūšanai ir vajadzīgs vairāk enerģijas to pārstrādēji Tālāk priekšlikums tika nodots balsošanai 2011. gadā, lēmums komitejai pieņemts netika, tas bija komitoloģijas procedūras ietvaros. Uh, Tas nozīmē, ka lieta tika nosūtīta atpakaļ komisija, komite, komisija nolēma veikt ietekmes novērtējumu. Ietekmes novērtējums atbalstīja sākotnējā priekšlikumā uzrādītos faktus, tomēr 2014. gadā, tātad divar pusgads vēlāk, Eiropas komisija nolēma atteikties no atskaitīšanās par šiem nekonvencionāliem naftas avotiem. Tas lielākoties notika tāpēc, ka bija milzīga lobēšana no Kanādas puses, no ASV puses, no naftas industrijas puses labēšana caur tirniecības nolīgumiem, TTIP un cita. Mm, varu jums piedāvāt papildus informāciju par to, un šīs lobēšanas rezultātā tagad naftas uzņēmumiem ir jā, jāinformē tikai par vienu vidējo oglekļa intensitātes vērtību, nes, nesadalot to pa attiecīgajiem naftas veidiem, jeb enerģijas veidiem. Kas tad ir mainījies un kāpēc esam šodien šeit? tāpēc, ka 2011. gadā mums vēl nebija par ko diskutēt, bet 2014. gada priekšlikumā vairs nav saistību naftas pārstrādes uzņēmumiem um, atskaitīties par šo jomu, un nafta tiek pieskaitīta parastiem CO2 emisijām, kaut arī, protams, pastāv būtiskas atšķirības. NV komiteja jau iebilst pret šiem jaunajiem noteikumiem. Viņi saka, ka tie ir pretrunā tiesību akta mērķim un vēlu saņemt paskaidrojumus, bet vakar pat notika uzklausīšana, kas vēl ļaunāk komisija vienpusīgi nolēma neturpināt degvielas kvalitatīvas direktīvā noteikto mērķu sasniegšanu un izmantoja šo lēmumu, lai nāktu klajā ar ļoti vājiem īstenošanas noteikumiem. Tas ir ļoti nedemokrātiski, nenotika konsultēšanās ar interesētajām pusēm, tāpat arī ar parlamentu kas savukārt vēlējās turpināt šajā direktīva noteikto mērķu ievērošanu, nebija informācijas ne no interesanta pusēm, ne no padomas. Es uzskatu to par ļoti problemātisku un ceru, ka Eiropas parlaments šo jautājumu tālāk turpinās skatīt. Faktiski zinātne liecina, un Starptautiskā enerģijas aģentūra to apstiprināja, ka divas trešās daļas fosilās enerģijas ir vajadzīgs paturēt zem zemes, ja vēlamies saglabāt divu, maksimālo divu tem, grādu temperatūras pacel, pacelšanās uh, ierobežojumu. Un tāpēc, protams, būtu vērts vispirms pievērsties nekonvencionāliem naftas avotiem, un, protams, arī naftas industrijai vajadzētu kļūt daļai par uh, eh, zemu oglekļa līmeņa ekonomiku, ekonomikas daļu. Turklāt gribēju secinājumos uzsvērt, ka šeit bija 15 tūkstoši iedzīvotāju parakstu, un nekas no tā, ko viņi vēlējies, vēl nekas nav padarīts, eh, nekas nav paveikts. Degvielas kvalitātes direktīva ir daļa no Eiropas klimata politikas, un šī politika ir vajadzīga arī pēc 2020. gada. Eiropas parlamentam tāpēc jāpārliecinās, ka tiek nodrošināts pārskatāms process, tajā, kā tiek pieņemts lēmums par to, vai turpinām degvielas kvalitātes direktīvu vai nē. Paldies! Liels paldies! Es patiešām ceru un ticu, ka Filips Ovens no komisijas ir šeit. Jā, jā, tieši tā lieliski. Nu tad jums vārds, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Liels paldies arī lūgumbrakstu iesniedzēju par šiem ievadvārdiem un PowerPoint prezentāciju. Es gribu paskaidrot, kāda ir pašreizējā situācija attiecībā ar šīs direktīvas īstenošanu, ko kā lūgumraksts iesniedzēja norādīja, protams, ir daļa no 2009. gada klimata pārmaiņu pakotnes, un, diemžēl, ir bijis vajadzīgs ļoti ilgs laiks, lai nāktu klajā ar īstenošanas pasākumiem. Mēs šobrīd esam tādā situācijā, kur šis komitoloģijas process izgāzās, un nākamais process tāpēc ir komisijas priekšlikums padomē. Padome šķiet par šo priekšlikumu šobrīd spriež, komisija to pieņēma 8. oktobrī. Uh, un Eiropas parlamentam ir, protams, kontrolas eh, tiesības pēc lēm, mm, lai pieņemtu lēmumu. Prezentācija un diskusijas notika NV komitejā vakar. Es eh, novēroju, ka divas lielākās partijas vēl nav pieņēmušas skaidrs nostāju attiecībā šo jautājumu parlamentā. Parlamentam, protams, joprojām ir tiesība, rīk, tiesības rīkoties ar lielāko vairākumu, pieņemot vai norādot komisijas priekšlikumu atbilstīgā laika gaitā. Nu, tāda ir pra, pra, situācijas šobrīd, red, vispirms tātad par, padomē jāspēr sonis, un tad e, parlaments balsos par vai pret šo priekšlikumu. Pāris jautājumi kam pieskārās lūguma rakstiesniedzēju. Nu, pirmām kārtām tas, ka nav šīs atsevišķās vērtības darba smiltīm. Nē, devītajā lapusē komisijas priekšlikumā ir e, šādas vērtības noteikts vienkārši tās netiek diferencētas no citiem degvielas avotiem eh, kops, naftas veidu kopsavilkumā, bet pilnīgi noteikti šādas vērtības ir. Tātad šis 6% samazinājumam ir jā, jābūt atbilstīgi noteiktam. Tas pats attiec arī uz atskaitīšanos. Es domāju, tas pareizi. Komisija vēlas zināt, kādas ir oglekļa pēdas vērtības attiecībā uz visām jēlnaftas tipiem, kas ir Eiropā nākotnē. Un tāpēc lapus, no 12. līdz 15. lapusē ir šīs vērtības no Kanādas, no 33 un 4 Venecuēlē šīs vērtības, kas, protams, ir vēl viens darbs smilšu avots un jēlnaftas uh, avots tāpat. Zināmā mērā mēs uzskatām, ka šis priekšlikums nav, ir uh, uzlabota iepriekšējā priekšlikuma versija, jo tagad mēs prasām, lai tiktu uzrādītas virkne Eh, naftas tipi. Pirms tam tika tikai nodarīta konvenciāli un nekonvenciāli avoti. Tagad mēs prasam uh, vērtības par katru atsevišķo, piemēram, no Libijas in, importēto, Venecuālas importēto naftu vērtību un tā tālāk. Tas uh, tādā gadījumā ļautu iekļauties kopējā nākotnes politikā. Turklāt lagumraksta iesniedzēja norādīja, ka policija nevēlas turpināt uh, mērķu sasniegšanu, kas noteikti kvalitātes degvielas direktīvā. Jā, Tā ir taisnība. Tieši to komisija nolēma politikas ietvaru dokumenta ietvaros šī gada janvārī, un Eiropadomas secinājumi pirms desmit dienām nepieminēja neko šajā jomā, un tātad komisijas priekšlikums tagad ir padomas priekšā, un padomas lēmums tāpat, un tāpēc šīs politika tā pēc 2020. gada turpināt netiks tomēr. Ja šīs atskaitīšanās iespējas tiks paredzētas un apstiprināts, tad mēs zināsim, kāda ir situācija, un mums būs arī informācija un zināšanas par to, kā tālāk rīkoties gaidot 2030. gadu un kā sasniegt šo kopējo 40% samazinājumu. Un visbeidzot, fosilai degvielai jāpaliekot esot zemē. Nu, es domāju, ka tas, tas ir ļoti labs arguments, bet tāpat laikā mums jāspēj rast arī veids, kā mēs varam samazināt kopēju enerģijas un šo produktu patēriņu. Es domāju, to mēs varam darīt energoefektivitātes schēmām, uzlabojot, piemēram, transportlīdzekļu efektivitāti, ekonomizējot, ietaupot ekonomikā un tam līdzīgi. Mums jārod varbūt arī kaut kādu substitūtu aizstājēju, nevis tikai vienkārši mēs varam izmantot šo degvielas kvalitātes direktīvu, lai to darītu, bet virkni citu mēri, jo šīs direktīvas mērķis bija samazināt oglekļa intensitāti ceļu transporta degvielās, bet netika runāts par kaut kādu veidu degvielu vai degvielas avotu aizliekšanu, bet drīzāk izveidot mehānismu, kas ļautu atteikties no šādām degvielām līdz 2020. gadam. Paldies! And now the floor is open for colleagues uh, and Mar Margrete. Paldies. <clears throat> Un tagad uh, Margaretai vārds. Tak, og jeg vil gøre det på dansk. Jā, nu labi, tad es arī runāšu dāņu valodā. Ja jau jūs zviedriski, tad es tad savā dzimtajā valodā. Es uh, vēlētos pateikties uh, lūgumraksta iesniedzējiem par to, ka šis jautājums ir pacelts. Uh, Mēs to redzam veselā virklē jautājumu, proti, ka komisija dara visu, kas ir tās spēkos. Šobrīd komisijā varbūt nav eh, atbildīgais klāt, bet eh, komisijas uzdevums, eh, komisija, manuprāt, šobrīd vidas jautājums ir atbildījusi otrajā plānā. Junkars to sauc par tā saucamajiem sīkumiem. Un e, šobrīd mēs jau dzirdējām par plasmas maiseņiem, un viņš teica, kāda plasmas maiseņa, plasmas maiseņa sīkumi. Un e, es uzskatu, ka komisija varbūt atvainojiet mani, bet tomēr neskatoties uz zinātniski pierādītiem faktiem par e, darbas smilšu negatīvajām sakām uz vidi, jūs atkal sakiet komisijas sīkumi, Un komisija apgalvo, tad eh, mums ir jāskatās uz šo jautājumu, it kā e, tas būtu atkal kaut kas jauns. Tas pats attiecās arī vidas komitejā par degvielu. Mēs Es uzskatu, ka ir pienācis brīdis, e, lai mēs parlamentā, šajā komitejā un arī dalību valstu parlamentos, e, lai mēs darītu visu, kas ir mūsu spēkos, lai mēs vidas jautājumus atkal dienas kārtībā izvirzītu par pirmajiem. Jo ja mēs tiešām gribam dzīvot ilgtspējīgā pasaulē, ja mēs gribam redzēt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmu un ilgtspējīgas darba vietas, tad mums ir zaļā ekonomika jāizvirs par prioritāti. Ja mēs atkal vecmodīgi runāsim par industriālo sabiedrību, subsidiaritāti, valstis aizstāv savus ražotājus un atkal subsidiaritāte priekšā un pakaļā atvainojos, tad mēs nevaram runāt par klimatu, ilgspēju klimatu. Tas uh, attiecās uz Eiropas rūpniecību un uz Eiropas darba vietām. Ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nedrīkstam šo problēmu paslaucīt zem paklāja, kā to ir darījusi komisija, un varbūt arī mēs. <clears throat> Mums par šo problēmu ir jārunā. Iespējams, ka lielākā daļa parlamentāriešu teiks vide, muļķības, uh, mums ir jārunā tikai par darba vietām, bet es vēlētos pateikt, ka komisija nevar šo problēmu, kā jau es teicu, paslaucīt zem paklāja, un tā ir arī manas politiskās grupas nostāja par klimatu ir jārunā. Paldies! To... Un tagad uh, eh, Hasiks kundzei vārds lūdzu. Dank u wel, voorzitter. Uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mm mani vienmēr pārsteidz pat šokē tie attēli, ko mēs plašsaziņas līdzekļos redzam darba smilšu ieguvas vietās. Un eh, paldies, paldies lūgumrakstu iesniedzējiem par to, ka runājat par šo problēmu. Man lielā mērā pārsteidz arī tas, ka komisija šobrīd apgalvo, ka, mēs, eh, ka komisija nevēlas aizliegt darba smilšu pārstrādi. Uh, un apgalvo, ka galvenais ir samazināt negatīvo ietekmu uz vidi. Tomēr, raugoties uz statistikas datiem un raugoties arī uz negatīvo ietekmu uz vidi, tad visiem ir skaidrs, ka mums ir jābeidz darbas smilšu pārstrāde. Mēs nevaram vairāk tā turpināt. Tāpēc eh, piekrīt mans kolēģis šeit tikko teiktajam. Un eh, tās ir arī manas domas komisija nepievērš pietiekamu uzmanību šim jautājumam un ne visu laiku runā par CO2 izmešiem un apgalvo, mēs darām, ko mēs varam. Pagājušā nedēļa klimata panelis publicēja ziņojumu, un arī šajā ziņojumā skaidri parādās, ka kaut kas ir jādara nekavējoties. Runājot par fosīlajām degvielām, un mums ir jādara viss, lai mēs pavērš šo vektoru citā pozitīvākā virzienā. Es uzskatu, ka mums pat vairāk nav laika tālāk diskutēt un šeit stīvēties. Komisijai ir ļoti skaidri jāparaugās eh, uz šo jautājumu un prieksēdētāji. Mums vēl ir palikusi desmit minūtes un izteikties gribētāji var tagad runāt. Lūdzu, Martāna kungs. Merci, madame la présidente. Moi... Paldies, priekšsēdētāji. Nu, es jau nesmu fosīlo degvielu, ne darvas smilšu eksperts, bet, nu, es zinu, ka ši, šīs uh, darvas smiltis ir, rada milzīgu piesārņojumu. Un uh, ka komisija nevar ignorēt to, ko mēs vēlamies panākt, proti, ka ir jāsamazina par 40% CO2 emisijas, un tagad vienkārši uh, ir centieni pievērt acis uz to, kā šī industrija izmanto dārvas smilts. Es uzskatu, ka tā nedrīkst rīkoties. Uh, bet es esmu varbūt nedaudz naivs, esmu politikā iesācējs. Es domāju, ka varbūt ir jāpagaida. Uh, Junkers taču solīja šos 300 miljārdus, varbūt būs kādi patīkami pārsteigumi, varbūt kādi pāris miljārdi būs paredzēti investīcijām ilgtspējīgā attīstībā, ilgtspējīgos uh, atjaunojumos enerģijas avotos, kas varētu aizstāt šos, šīs darbas smiltis. Bet, nu, ja mēs turpināsim pa vecam, tērēsim fosīlās degvielas, man tiešām ir bail par mūsu planētas nākotni. Es arī vēlos pateikties lūgumu rakstu iesniedzējiem, kas mums ir uh, skandinājuši tādu kā trauksmes zvanu, jo mēs nevienmēr apzināmies, cik negatīva ietekme šādai rīcībai ir uz uh, mūsu planētu. Un es domāju, ka mums ir jādomā par ilgtspējīgiem enerģijas avotiem visu interesēs, lai nodrošinātu darba vietas, lai uh, domāt par uh, planētas nākotni. Jā, mēs esam ievēlēti uh, tautas pārstāvi, bet komisija, es nezinu, ko pārstāv varbūt lobijas, bet mēs nedrīkstam atstāt nākamām paudzēm mantojumā atkritumu izgāstuvu. Paldies! Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Tātad eh, es mēģinu, lai visi varētu izteikt savu viedokli, šis jautājums ir ļoti daudzšķautņains. Vispirms vēlētos pateikties eh, lūgumu rakstu iesniedzējiem, paldies eh, meitenei, kur iepazīstināja ar šo lūgumu rakstu, paldies komisijai, jūs mēģiniet risināt šo problēmu, jums varbūt tas neizdodās tik viegli un ātri, kā mēs to vēlētos. Ņemot vērā to, ka arī parlamentā šis jautājums ir gājis uz riņķi vienu, uz riņķi vienu, tad es domāju, ka mums vajadzētu vispirms paskatīties uz baļķi savā acī un tikai tad norādīt uz skabargu cita. Kolēģi! Domāju, ka mums tagad vajadzētu rīkoties sekojoši, tāpēc es mēģināju pamudināt deputāts runāt, jo neviens jau nav pateicis, kāds ir vienīgais pareizais risinājums, un tomēr es eh, vēlētos eh, rīkoties sekojoši. Mēs neslēdzam lūgumu rakstu, atstājam to atvērtu, vēlreiz griežamies pie komisijas, lai tā nāk klajā ar idejām, ko darīt, ņemot vērā to, ka ir šī klimata paneļa eh, dokumenta dokuments, klimata paneļa dokumentācija šobrīd, un e, varbūt, ka šobrīd ir jauni zinātniskie dati, kas ietekmē komisijas e, viedokli, un e, šobrīd ir sākus strādāt jaunā komisija ar jaunām politiskām idejām, un es vēlos griezties pie jums ar lūgumu. Varbūt nākamreiz, kad mēs tiekamies šeit, jūs atbildē būs vairāk politiskas pārliecības. Vēl ko mēs varētu darīt? Mēs varētu sazināties ar NV un uh, lūgt viņiem padomu, idejas, ko darīt. Mēs uh, paši nevaram neko panākt, bet mēs varam sadarboties ar atbildīgajām komitejām, lai tās ko veiktu. Vai jums šķiet, ka mēs tā varētu rīkoties? Ja jau zaļie tam piekrīt, ja jau SD Ja jau es D piekrītu, tad es esmu vairāk kā apvi, apmierināta, jo nesmu īpaši zinoši šajā jautājumā. Paldies visiem! Tagad mēs visi esam nopelnījuši veselīgas un garšīgas pusdienas, un ar jauniem spēkiem tiekamies pulkstens trīvas. Paldies!